And... Mūsu ir uh, gara darba programma, dažādi jautājumi, kas ir jāpieņem. Uh, sagaidīsim, uh, varbūt, kad ieradīsies citi kolēģi, bet nu sāksim. Labrīt visiem. Darba kārtības pieņemšana. Darba kārtības projekts jums ir izdalīts gadījumā, ja nav nekādu iebildumu, tad darba kārtība ir pieņemta. Es gribētu tomēr pateikt, ka 14. jautājums - tirzniecības un ekonomikas attiecības ar Turciju pēc Kazākunga lūguma. Šis punkts eh, izņēmuma kārtā tiks skatīts 12. punktu vietā šo pēcpusdienu. Un 12. punktu mēs apstī, apspriedīsim pēc 13. punkta. Tātad mēs vienkārši mainām punktu secību darba kārtībā. Priekšsēdētāju paziņojumu gribu informēt jūs, ka mūsu komitejas sēde tiek straumēta internetā. Tas nav nekas jauns. Uh, un um, 8. februāra ārkārtas sēde Strasbūrā būs, uh, lai nos, apspriestu Lisabonas līguma ietekmi uz uh, mūsu komiteju. Un tur piedalīsies uh, bijušie Eiropas parlamenta deputāti, kas uh, piedalījās uh, konventā. Šī sēde notiks deviņos vakarā. Un e, šīs izmaiņas bija nepieciešams, tāpēc, ka komiteja priekšsādātāja konference, kurā es ietilptu, ietilpstu šīs konferences sēde, tika pārcelta uz 6.30, jo otrdien būs balsojums par Eiropas komisiju. Viss korespondence, kas līdz šodienai ir saņemta, ir iekļauti jūsu dokumentu mapēs, tos, kuri, kurus interesē kāds konkrēts uh, dokuments, lūdzu vērsties sekretariātā. Vispēcot, uh, kāds personīgs jautājums gribētu paziņot, ka Maikls Topings uh, ir šeit pie mums. Viņš ir mūsu sekretariāta vecākais administrators un ģenerālsekretārs. Viņu ir uh, izvēlējis, pār, izvēlējis pārcelt uz uh, Eiropas parlamenta biroju Vašingtonā. Un viņš sāk strādāt 1. Uh, februārī. Un viņš uh, atstās mūsu sekretariātu. Tātad eh, komitejas eh, vārdā, un es eh, domāju, ka es runāšu visu vārdā. Neviens neiebildīs, es gribētu tātad viņam, Maiklam, pateikties un novēlēt visu to labāko viņa jaunajā karjeras posmā. Un, uh, protams, liels paldies viņam par lielisko darbu, ko viņš ir darījis šajā sekretariātā. Mums, protams, tas ir zaudējums, un tomēr apsveic Maiklu. Desmitā decembra sēdes protokols, pagājušā gada 10. decembra sēdes protokols ir jums visiem pieejams, un uh, es uzskatīšu to par pieņemtu, ja neviens uh, neizteiks nekādus komentārus līdz šīs sēdes beigām. Ceturtais mūsu starpkārtības punkts. Finanšu instrumentu izveida sadarbībai ar industrializētām valstīm. Tie ir uh, grozījumi regulā numur 1934 um, 2006. Mūsu referents ir Helmuts Šalts no Goe. Tas ir e, jautājums, par ko Inta ir atbildīga. Un mums tagad ir jāizskata mm, ziņojuma projekts. Pirmkārt, mēs uh, apspriedām dēve uh, pieteikumu sagatavot atzinumu par šo ziņojumu. To mēs apspriedām pagājušajā sēdē. Un var jūs informēt, ka pēdējā komiteja priekšsēdētāja konferencē šis jautājums tika atlikts un joprojām vēl nav pieņemts lēmums. Otrakārt, gribētu pateikt pāris vārdus par laika grafiku. Uh, Mūsu pēdējās sēdes laikā es jūs informēju, ka mēs esam vienojušies par kopīgu darbu kārtību ar AFET, kas arī būs atzinumu gatavojušā komiteja. Un tā kā viņi gatavos atzinumu, tad viņiem ir vajadzīgs laiks, un mēs nevarēsim balsot 23. februārī, kā bija nolēmts. Ja afet eh, balsojums tiks atlikts, eh, un tas izskatās, ka tas tā būs, tad mums varētu būt jāatliek arī mūsu balsojuma datums plenārsēdē. Bet atcerieties, ka mūsu grozījuma iesniegšanas termiņš ir 15. februārs, 5. pēcpusdienā. Treškārt. Inta dalība trialogos Šis jautājums tiks apspriests uh, šodien, vēlāk mūsu koordinātoru sēdē. Tāpēc gribētu tagad dot vārdu Helmutam Trolsam, mūsu Helmutam Šolcam, mūsu referentam, kurš prezentēs ziņojumu projektu. Lūdzu, jums vārds Helmut. Eh, Paldies, priekšādātāji. Tā ir no pirmā reize, kad mēs eh, runājam par šo ziņojumu Un es gribētu šeit eh, vēlreiz izteikt savu pateicību kolēģiem komitejā, it īpaši ēnu referentiem, kā arī viņu darbiniekiem, bet arī sekretariātam, Kalās kungam sevišķi, kuri ir mēģinājuši šo jautājumu loku, kas man no sākuma liekas varbūt ļoti tehnisks, to visu paturēt eh, prātā un paraudzieties, kā mainot juridisko pamatu šim instrumentam, to visu varētu atbalstīt. Jau novembrī mēs eh, vienreiz eh, runājām par šī instrumenta saturisko virzību, tādēļ šodien es negribu gari par to runāt. Runa ir par trim būtiskiem jautājumiem. Pirmkārt, komisijas priekšlikuma mērķis ir eh, regulas geogrāfisko aptvērumu ievērēm paplašināt. Un līdz ar to ir saistīts arī jautājums eh, par ICI eh, instruments un visi jautājumi, kas attiec arī uz UD, tas viss attiecas arī uz šo jautājumu loku. Tā ir pieeja, kuru es mēģināju šajā ziņojumā ļoti skaidri uh, definēt, ka šis ICI instruments tiem pasākumiem, kam tas ir paredzēts. arī daudz skaidrāk, nepārprotamāk un kontrolējamāk arī varētu tikt veidots, ir tīpaši ņemot vērā to, ka Lisabonas līgums eh, nākotnē ļoti daudzus jautājumus ir paredzēta eh, koplēmuma procedūra ar Eiropas parlamentu, un šis instruments eh, neparedz šādu, dod iespēju to pakāpeniski paplašināt arī uz citām darbības jomām. Otrkārt, es mēģināju arī šajā jomā šī instrumenta finansiālo pamatojumu ļoti plaši tvērt, un tas ir tas, ko teica jau arī priekšsēdētājs, ir eh, juridiskais pamats ar pāreju uz Lisabonas līguma nosacījumiem. Tas jau ir noticis. It īpaši es gribētu norādīt uz vienu grozījumu, 24 un 25 tie divi, un eh, jums, eh, jūsu, eh, jums pieejamos projektos, ko es varat izlasīt, par to ir runa, ar Eiros parlamenta juridiskā dienesta palīdzību es mēģināju šeit sagatavot versiju, tā saucamajiem delegated acts, deleģētiem juridiskajiem aktiem. Es gribēju pievērst šeit jūsu uzmanību. Es gribēju jums pateikt, ka tas ir tāds pagaidu uh, variants, jo sarunas par uh, ga galīgo formulējumu tikai vēl būs arī sarunās ar, citiem, kom ar citām komitejām un pēc tam arī ar, ar uh, padomi un ar komisiju. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību, ka no komisijas un padomes puses pagaidām nav vēl saņemta piekrišana šiem delegated acts ārlietu politiskajos instrumentos. Tas būs uzdevums kas būs jārisina turmākajām sarunām, arī par to runās koordinātori šodienas koordinātoru sanāksmē. Es vēlētos šai sakarā runāt par instrumenta virzību. Šeit komitejā un uh, runāt arī ļoti atklāt par to šeit komitejā, vai mēs paliksim pie šiem uh, jēdzieniem, pie šīs pieejas, kāds ir instruments, vai arī mēs sekosim tai pieejai, kas kopi iesaka afet, un tas ir asociēts status. Tā ir uh, referente, kas to ierosina. Tur ir mēģināt šo instrumentu veidot plašāku, un kā viens svarīgs instruments tas būtu ārlietpolitiskajā stratēģijā. Uh, Tas būs jautājums, par kuru mēs šeit komitejā runāsim. Mans priekšlikums būtu. Uh, vakar man bija iespēja ar eh, Lohbīleres kundzi parunāt arī par laika grafiku. Vēlreiz es skaidri pateicu, ka ir interesi to visu ļoti ātri realizēt šo instrumentu. Un mums vajadzētu ievērot eh, sākotnēju laika grafiku. Viņa man apsolīja, ka viņa mēģinās šodien AFET komitejā 23. februāri noteikt kā datumu, kurā AFETā būs uh, balsojums par šo ziņojumu. Un tas uh, eh, izniegt iespēju ievērot sākotnēju laika grafiku. Uh, Un pat ja to ievērotu, tad eh, visu šo instrumentu vispār varētu realizēt tikai vasarā. Visi pārējie aizkavējumi droši vien vispār apšaubīja 2010. gadu kā ieviešanas termiņu. Ja mēs eh, atbildīgi strādājam pie šī jautājuma, tad nedrīkstētu aizmirst arī šo aspektu. Tik tā var būt uh, ievads, un es priecātos, uh, ja nāktu vēl no kolēģiem ieteikumi un papildinājumi. Paldies! Thank you for... Paldies! Paldies par jūsu ievadrunām! Un jūs varat iepazīties ar dokumentiem jūsu mapītē. Un tagad es vēlētos dot vārdu ēnu referentiem. Pirmajam došu vārdu EPP pārstāvēji Godlīvas kundzei. Lūdzu. Thank you, President. Paldies, priekšsādātāja kungs. Vispirms. Vispirms gribētu pateikties Šolts kungam par labo sadarbību. Mēs jau vairākas reizes esam runājuši par šo ziņojumu, un es domāju, ka galu galā būtu labi, ka mēs to visu paraudzītos saskaņā ar Lisabonas līkumu, tas ir jauns pamats, un sākumā šāds konsens nepastāvja, bet situācija pat laban ir tāda, uh, ka tas ir panāca, un eh, tas ir ļoti labi, ka tas ir pirmais punkts, un eh, mēs varētu šai sakarā runāt par eh, laika grafiku. Afet uh, ir panākts, panākt vienošanās, bet es uh, pazīstu arī cilvēks, kas pie tā tur strādā, bet es neesmu īsti pārliecināta, vai tas tiešām izdosies. Bet gal galā uh, tas neizrausīs nekādu lielu katastrofu, jo tas būs arī drusku vēlāk, jo tas stāsies spēkā uh, nevis kā plānots, bet nedaudz vēlāk. Bet, protams, ka ir tā, jo labāk un jo pamatīgāk, jo labāk. Un šeit es īstenībā gribētu runāt par trim punktiem. Pirmais punkts ir jautājums par finansējumu. Pamatojumā ir teikts virsrakstā papildus finanšu līdzekļi, kā finansējumu šajā ICE jeb ICI instrumentā attīstības valstīs nedrīkst noslogot attīstības sadarbību. Mūs, manuprāt, mūsuprāt, tas ir ļoti apšaubāmi, jo mēs jau precīzi arī zinām, ka vesela virkne attīstības valstu tiks iekļauta šajā programmā. Un tas, ko mēs tur vēlamies darīt, tas nav iekļaujams ODA kritērijos. Ja tad eh, plašākā jēdziena izpratnē tas tomēr ir saistīts ar attīstības sadarbību, tad finansējums tām ir pietiekami labs un paredzēts, un no turienes arī kaut ko varētu paņemt. Otrais punkts - 23. grozījums. Tas īstenībā nav tik būtisks punkts kā finansējuma punkts. Referents vēlas savā grozījumā katru gadu plašu ziņojumu. Ar šo ziņojumu pienākumu komisijai man ir ar šo instrumentu ļoti ilga pieredze ar šādu plašu ziņojumu sastādīšanu komisijai, to mēs nekad nepanāksim, ka tas tiešām tiktu arī pamatīgi pārbaudīts, kārtīgi izlasīts, un es domāju, ka ka vai no nu šo vārdu visaptveroši vajadzētu svītrot, vai varbūt labāk vēl būtu, ja tas būtu regulāri, kad ik pa diviem gadiem, tas būtu daudz praktiskāks variants, un es arī domāju, ka būtu labi, ja būs e, komisijas ziņojums, tad mums būtu iespēja paraudzīties aiz kulisēm, jo citādi mēs vienkārši noslīgsim papīros. Tas būtu otrais punkts. Trešais punkts attiecas uz trialogu. Deve un afet pat labam ir trialogā ar padomi, un mums vajadzētu arī strādāt tur līdzi, ko es īstenībā uzskatu par pašsaprotamu lietu. Tā kā es brīnos, ka tas jau no paša sākuma nav noticis jau trijatā kopā ar komitejām, bet tas tagad ir izlabots, un es domāju, ka šai sakarā es no sākuma neteiktu uzreiz uh, padome un komisija nevēlas runāt par šiem delegated acts. Viņi negrib mūs it kā iekļaut, bet nu, pat labi ir nu tā, ka arī starp institūcija vienošanās dažos punktos viedokli starp parlamentu un abām pārējām institūcijām, mm, ka šie viedokļi, ja viņi pārāk atšķiras, tad, manuprāt, mums vajadzētu tiešām vienoties un runāt, jo tas būs darba pamats nākamajiem gadiem. Un ja šis uh, instruments darbosies, tad to nevarēs vienkārši ņemt un atsaukt. Paldies. Un tagad dod vārdu nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ja es pareizi atceros, tad šī jau ir trešā reize. Mēs diskutējam par finansējumu instrumentu. Līdz ar to es domāju, ka vairāk nevajadzētu izskatīt šo jautājumu. Patiesībā vairāk piebilst nekas neko nav. Es ļoti augstu novērtēju Šolts kunga darbu, un es arī novērtēju viņa darba metodas, jo viņš ir mēģinājis savietot kopā dažādu grupu politiskos viedokļus. Es uzskatu, ka Mums vajadzētu pozitīvi novērtēt viņa darbu, un eh, es uzskatu, ka mums vajadzētu pieņemt šo ziņojumu pēc iespējas ātrāk. Runājot par Ofetu, tad, protams, es, es saprotu viņu nostāju. Viņiem ir pašiem savas prioritātes, tas ir saistīts arī ar starpinstitucionālo sadarbību. Un eh, mēs to diez vai varēsim ietekmēt, un arī diez vai vajag. Un tomēr es eh, uzskatu, ka runājot par finanšu instrumentiem, ir ļoti svarīgi izveidot tādu sadarbībai ar industrializētām valstīm, un es uzskatu, ka vajadzētu šo regulu paplaš paplašināt. Pasaule mainās, tā mainās ārkārtīgi ātri, un pasaulē ir valstis, kuras, eh, protams, ir jaunatīstības valstis, bet eh, tās attīstās ļoti ātri, patiesībā daudz ātrāk nekā attīstītās valsts, un to mums vajadzētu ņemt vērā. Tas ir saistīts arī ar to stratēģiju, kuru mums Eiropā vajadzētu īstenot gan ekonomiskā, gan politiskā plāksnē. Tomēr mums vajadzētu atcerēties arī to, ka šajās valstīs, kuras šeit tika pieminētas, attīstītajās valstīs. Eksistē nabadzība, tas ir viens no aspektiem, līdz ar to mēs nevaram atņemt šajās valstīs eksistējošos resursus. Līdz ar to mēs vienmēr esam bijuši lielākais finansējums, bet ja mēs vēlamies saglabāt, lielākais finansētājs, bet ja mēs vēlamies saglabāt šo uh, pirmrindnieka status, tad mēs nevaram atņemt naudu šim instrumentam, jo šis instruments ir finansējums. Es uzskatu, ka mums ir jārod papildus finansējums, papildus nauda. Mums vajag gan atrast lielāku finansējumu, gan arī labāk novirzīt naudu. Tas patiesībā ir politikas jautājums, netik daudz finansējuma. Un es domāju, ka par to mēs visi esam viensprāts un neskaidrība jau šeit nav. Vēl bez tam Svarīgi ir atcerēties to, ka parlamentam ir īpaša loma spēlējama šajā procesā. Un e, šeit vēlētos atsaukties uz iepriekšējās runātājas teikto. Es pilnībā respektēju citu cilvēku, varbūt nedaudz atšķirīgo viedokli, un tomēr vēlētos atgādināt, ka mēs esam tie, kuri vēlas e, Lisabonas līgumu īstenot demokrātiskā Eiropā un iepludināt to likumdošanas procesā, tādā garā, kādā tas sākotnēji tika paredzēts. Tas nozīmē, ka jādarbojas ir ne tikai mums, bet arī citām institūcijām, galvenokārt komisijai. Komisijai ir jāsaprot un jāizvērtē tas, ka Lisabonas līgums ir nedaudz izmainīja starpinstitucionālās attiecības, un nevajadzētu to uzskatīt par papildus nastu no komisijas puses veicināt sadarbību ar parlamentu un ar padomi. Līdz ar to es eh, nezinu, vai Šolca kungs vēlas redzēt šo vārdu detalizēts, vai kā mēs nosaukt šīs attiecības un sadarbību ar uh, e, citām institūcijām, bet mums ir nepieciešama ciešāka sadarbība. Komisija, protams, ir visu likumdošanas aktu uzraudzītājs un īstenotājs. To mēs šobrīd varētu uzskatīt par starpinstitucionālās sadarbības centrālo pilāru, bet mums vajadzētu runāt par specifiskākiem aspektiem nekā e, komisijas visbiežākās atbildes uz šiem jautājumiem. 11. grozījumā ir pieminēti mazie un vidējie uzņēmumi un to iespējamā loma starptautiskajā sadarbībā. Protams, tas ir ļoti veiksmīgs e, piebildums, un tomēr vēlētos runāt arī par piekto grozījumu. Patiesībā man liekas, ka e, šis paskaidrojums ir veiksmīgs, bet tas viss padara vēl vairāk neskaidru. Eiropas Savienībā ir nepieciešams darboties saskaņā ar tās pamatvērtībām. Tas visiem ir skaidrs, un tomēr ir svarīgi tās laiku pa laikam atcerēties un uzsvērt. Ja mēs to nedarīsim, tad ar laiku tas vairs nebūs tik pašsaprotams. Un tad tās papildus valstis, ko mēs vēlētos pievienot šā finanšu instrumenta izmantošanas mērķos, ir tādas valsts, valsts par kurām es eh, nevaru apgalvot, ka mums ir tādas pašas vērtības sistēmas, kādas šeit. Iespējams, ka mums ir kopīga politika, bet es nezinu, vai tas tiešām atbilst mūsu, var, mūsu vērtībām. Tiešām man nav nekā kopīga ar Ķīnas valdības idejām, varbūt vienīgi cilvēciskais aspekts. Bet patiesībā cilvēcisko aspektu jau mēs varam, mēs varam būt vienoti ar cilvēkiem un nevis ar režīmu. Un tādas ir apmēram 60 valstis visā pasaulē, kurās neeksistē demokrātija, kurās pat knapi eksistē jau kāda valdība. Tās ir valstis, kuras eh, it kā ir akceptējusi starptautisko cilvēktiesību hartu, bet tomēr to neizpilda. Ko vēlējos pateikt? Tas, ko mēs finansējam, ir ļoti labi, bet mēs vēlamies gūt atbalstu tam, ka šajās valstīs tiek, tiek īstenots cilvēktiesību aizsardzības princips. Un, protams, uh, kad eh, stāsies spēkā 220. Eh, šī, eh, šī līguma punkts ar visām, visām tā izmaiņām un līdzīgi. Tas ir ļoti adekvāts priekšlikums, un es tāpēc domāju, ka mēs varbūt varētu pieņemt komisijas uh, teikt to, kā tas ir. Paldies, turpina priekšsēdētāji kungs. Protams, ka mums vajadzētu par to diskutēt, bet es mēģinu, es lūkšu kolēģiem runāt pēc iespējas lako, lakoniskāk. Un tagad dodu vārdu Marielis Arnēs Aldas pārstāvēji. Ā, nav ieradusies. Tad es došu vārdu zaļo grupas pārstāvim. Arī nav ieradies. ECR pārstāvi ir ieradusies, bet nevēlas izteikties, tad es došu vārdu Ā, protams, protams. Es runāšu ļoti īsi. Man ir zināmas bažas ar tirsniecības politizēšanu. It kā mēs iestājāmies par brīvas tirsniecības noteikumiem, jo mēs esam pārliecināti, ka tas gan cilvēku dzīvi, gan arī pasauli padarīs labāku. Un Jā, tas padara pasauli labāku, kā jau teicu. Līdz ar to finanšu instrumentu un brīvas tirzniecības nolīgumi ir laba lieta, bet mums nepatīk tirzniecības politizēšana. Mēs runājam par Eh, to, ka baroneta Aštona no manas valsts nākušā ir nevisā veiksmīgi rīkojusies. Otrais grozījums, kurā runa iet par kopienas interesēm, kur runa iet par pamatiesībām un cilvēktiesībām, kā arī piektais grozījums. Mēs runājam par kopienu, kur vēlas īstenot un redzēt to vērtību īstenošanu dzīvē. Par kādām vērtībām jūs runājat? Protams, mēs visi esam demokrāti un civilizēti cilvēki. Līdz ar to Cilvēktiesībām ir jātiek izpildītām ikvienā dzīves brīdī, un, piemēram, Venecuēlā, kuras prezidents Šaves sistemātiski apspiež pilsoniskās brīvības Venecuēlā, un tomēr viņš apgalvo, ka viņš ir cilvēktiesību aizstāvis un īstenotājs šajā valstī. Ko vēlējos pateikt? Tas nav tikai mans viedoklis, bet mūsu politiskās grupas viedoklis. Nevajadzētu finanšu instrumentus politizēt. Finanšu instrumenti pēc savas dabas un būtības ir tehniski instrumenti, un tie atbalsta brīvo tirzniecību. Un nevajadzētu izmantot šos instrumentus, lai veicinātu atsevišķu cilvēku politiskās pārliecības. Paldies! Paldies! Es uzskatu, ka. Um, līdz ar to runājot par politisko runājot par cilvēktiesību aizstāvību, runājot par adekvātu darba apstākļiem un sociālam apstākļiem, mēs, parlamenta deputāti, veidojam politiku. Un, protams, Anglijas patērētāja labā grība nevar balstīties tikai un vienīgi uz citu cilvēku tiešanām. ciešanām. Tas ir tas, kam es ticu. Mums ir nepieciešams šajā pozīcijā uzsvērt to, ka mums nav tādas pašas vērtības, kādas ir viņam. Un tagad es dodu vārdu komisijas pārstāvim Millerkungam. Paldies! Es, eh, jā, tiešām pārstāvu komi komisiju, un komisija atbalsta Šauca kunga ziņojumu priekšlikumu. Mums eh, patīk šajā ziņojumā ieturētais konstruktīvais gars un arī sadarbība ar jūsu komiteju ir bijusi veiksmīga, un mēs domājam, ka tāda tā būs arī nākotnē. Vēlētos komentēt divus aspektus. Vispirms vēlētos pateikt to, ka mums ir zināmas bažas par pieņemtajiem laika termiņiem. Kā jūs ziniet, šā ziņojuma Mērķis ir finansēt konkrētus Eiropas Savienības vai Eiropas Savienības interesējošus projektus konkrētās valstīs. Un ja šos projektus vairs nevar finansēt attīstības finansējuma instrumentu ietvaros, tad eh, no nākamā gada janvāra varbūt būs iespējams tam rast finansējumu citos instrumentos. Līdz ar to programmēšanas dokumentiem nākamajam gadam ir jātiek sagatavotiem labu laiku iepriekš, un mēs tiešām ceram, ka ziņojuma pieņemšana ņems to vērā. Mēs esam apņēmušies atbildīt, at, atbalstīt gan šo komiteju, gan arī Šaucu kungu. Un otrais komentārs par grozījumiem. Šaucu kungs ir iesniedzis vairākus grozījumus, mēs esam tos izskatījuši komisijā. Mums ir bijušas diskusijas arī ar Šaucu kungu. Detaļās neiedziļināšos, vēlētos tikai pateikt to, ka mēs esam šauts kunga līdzībā un afet uh, atzinam sagatavotāja rīcībā, lai sagatavotu ziņojumu pirms parlamenta balsojuma, un tas arī mums palīdzētu pātrināt procedūru. Vēl vēlējos pieminēt komitoloģijas aspektu. Komisijas pārstāvji jau iepriekš ir uzsvēruši to, kāda ir jūsu nostāja, un jā, mums ir tiesiskā pamatojuma atšķirības. Proti, no juridiskā viedokļa raugoties ir atšķirības, jo parlaments ir pieņēmis vienu nostāju un skatījumu uz visiem ārējās palīdzības instrumentiem, un mēs nedaudz citu. Uh, Tas ir starpinstitucionālās sadarbības un diskusiju jautājums, un tas tiks risināts trialogu ietvaros. Nevēlētos tagad iedziļināties viedokļu atšķirībā, vēlētos tikai pateikt jā. Komiteja droši vien saprot, ka komisija un padome neuzskata, ka stratēģiskie dokumenti, kurus komisija pieņem, nevar tikt uzskatīti par saistošiem. Tie ir politiskās stratēģijas institūti, un līdz ar to tas ir 290. panta dažāds tulkojums. Dažādas institūcijas to tulko dažādi. Bet atcerēsimies, ka jautājums nav tikai par teksta redakciju, par vārdu izvēli. No komisijas viedokļa, kā jau Kristas kundze teica, Komisija, protams, vēlas diskutēt šo jautājumu. Protams, mums ir jāatrod risinājums, un mēs darīsim visu, lai to darītu. Mēs eh, piedalīsimies trīspusējās sarunās un darīsim to aktīvi. Un no mūsu puses varam tikai apsolīt, ka mēs mēģināsim rast vienošanos ar parlamentu un padomu šajā jautājumā. Tas ir viss priekšsēdētāja kungs, un es eh, ceru uz ciešu sadarbību ar Šaucu kungu un rast risinājumu pirms parlaments par to barstos. Paldies! Paldies! Bet jautājums ir ne tikai par viedokļu atšķirību starp komiteju un komisiju, bet arī komitejā nav vienot, vienots risinājums. Un tagad Šauts kungam pēd, pēdējais vārds. Priekšādādā paldies par uh, norādēm un viedokļiem par manu kolēģu ziņojumu no komisijas puses. Trīs punkti varbūt vēlreiz. Es mēģināju tieši, kad bija runa par strateģiskajiem mērķiem, skaidri pateikt, ka mēs, protams, mums, protams, kā Eiropas Savienība ir strateģiskas intereses. Un viena no strateģiskajiem interesēm Eiropas Savienībā. Protams, tā ir, tas ir lietas, kas ir pamatiesības, cilvēktiesības, arotbiedrība tiesības. Tās arī ir jāveicina sadarbojoties tirzniecības jomā, ekonomikas jomā ar valstīm, par kurām šeit ir runa. Tādēļ es formulēm izvēlējos tādu, kāds tas ir. Man vajadzētu paraudzīties, kādas ir angļu valodā, vācu valodā, to var samērā skaidri saprast, ka tur nav runa par to, ka mēs strateģiskās intereses pārstāvam vispārīgi, bet mēs ļoti skaidri pasakām, kurā virzienā ies e, šī starptautiskā sadarbība. Otrakārt, par juridisko situāciju. Manuprāt, pēc tam koordinācija konsultācijās vajadzēs vairāk par to parunāt. Es šeit e, saskatu pretrunu, vai varbūt drīzāk atšķirīgos viedokļus, ko pārstāv komisija, padoma un parlaments un varbūt arī parlamenta iekšienē, un varbūt arī komisijā un padomē pašā attiecībā uz to, kā iztenot Lisabonas līkuma nosacījumus. Es uzskatu, ka es esmu konsekventi par tādu kopienas, kopīgu pieeju Eiropas parlamentā par šiem deleģētiem tiesību aktiem, kā arī par instrumentu, un es gribētu šeit šo ICI, instrumentēto valstu instrumentu, arī tajā visā ieskaitīt, un es domāju, ka būs iespējams starp trim institūcijām Eiropas Savienībā panākt uh, kopīgu risinājumu kā sarunu rezultātu. Treškārt par laika grafiku. Sākumā jau es teicu, es pats esmu interesēts tajā. Un es domāju, ka visas puses un arī komitejas šeit strādās. Es arī turpmāk eh, strādāšu arī asociēto komiteju ar Lakpīlēras kundze un cik vien daudz būs iespējams uh, palikt un turpināt attīstīt šo instrumentu un ievērot laika grafiku. Paldies! Thank you. This closes the debate. Let me remind that deadline for amendment. Paldies! Līdz ar to mēs esam pabeiguši debatas. 15. februārī ir grozījuma iesnieguma Eh, termiņš, un 16. un 17. mēs balsosim mūsu komitejā. Pārējiem pie 5. darba kārtības punkta - makrofinanciālā palīdzība Ukrainai. Un tas ir ziņojuma projekta izskatīšana. Vēlreiz tas ir mans ziņojums. Kā jūs ziniet, eh, komisijas sākotnējais priekšlikums tika iesniegts parlamentām konsultā atzinuma sniegšanas procedūras ietvaros. Taču Lisabonas līgums to ir mainījis, un tāpēc komisija mums ir apsolījusi, pēdējā tikšanās reizē komisija apsolīja, ka šī atzinuma sniegšana jaunais tiesiskais pamatojums nodrošina to, ka mēs darbosimies 212. panta ietvaros Eiropas Savienības līgumā. Tas nozīmē, ka e, mums ir likumdošanas iespējas Un tomēr formāli e, šāds paziņojums vēl nav ticis izdarīts. Komisija mums tur apsolījusi, un palikušas ir tikai formalitātes, kas tiesa gan var prasīt zinām laiku. Tāpēc es nolēmu tomēr e, sagatavot šo so ziņojumu, un es vēlētos nākt klajā ar sekojošiem komentāriem. Vispirms, principā es atbalstu to, ka uh, finansiālā palīdzība Ukrainai ir jāsniedz, jo Ukraina ir Eiropas Savienības būtisks sadarbības partners un te ir nepieciešama mūsu atbild, atbalsts. Tomēr praktiski mēs runājam par 500 miljonu eiro aizdevumu, ko komisija jau ir sniegusi Ukrainai. Un eh, vieni, tikai tādā gadījumā, ja Ukraina izpildīs prasības. Tas ir ierakstīts komisijas priekšlikumā. Šobrīd 110 eh, miljoni finansējumu Ukrainai tika iedoti Ukrainai, un eh, šī finansējuma sniegšanas noteikumi vēl nav tikuši izpildīti. Ukrainas puse nav izpildījusi savas apņemšanās. Tagad mēs runājam par to, ka Jaunais finansējums tiks piešķirts tikai tad, kad tiks pabeigts piešķirt vecais finansējums. Un eh, komisija līdz ar to vēl nav tikusi galā ar to, ko darīt ar šo veco finansējumu. Patiesībā nec komisijai, nec parlamentam nav zināms, kas tad netika izpildīts vecajā un kādas ir jaunās prasības. Ņemot vērā to, ka šīm prasībām, kuras ir izvirzītas šobrīd, uh, sniedz zināmu brīvību komisijai. Viņi var palīdzēt sarunās Ukrainai, un tomēr es nedomāju, ka parlamentam vajadzētu pārņemt komisijas lomu, izvirzīt jaunus noteikumus Eiropas Savienības attīstības palīdzības sniegšanai. Protams, kā palīdzības sniegšanas noteikumi var tikt uzlaboti, bet tomēr tā ir komisija, kura tos izvirza un tos uzrauga. Mēs vēlamies veicināt parlamenta lomu, un mēs vēlamies arī, lai mums tiktu sniegti dati par to, kā tiek sniegt šī palīdzība. Jūs priekšā ir ziņojuma projekts, tāpēc vairāk to nepaskaidrošu. Viss ar to var iepazīties. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Pirmais no EPP grupas Jorjo kungs, lūdzu. Thank you, thank you very... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī izteikšos īsi par šo jautājumu. Ir tā, ka pēdējos divos vai trijos mēnešos ceturtais vai piektais šāda veida noliegums tas ir, un um, es gribētu uzsvērt, ka mums ļoti laba sadarbība bija ar sekretariātu, sagatavojot uh, mūsu atzinumu. Uh, Es redzēju jūsu grozījumus priekšsādātāja kungs, un es domāju, ka tie ir ļoti labi, un es gribētu uzsvērt pāris lietas. Piemēram, pirmkārt paskaidrojumā, uh, tātad, un es to atbalstu, ka mēs atsaucamies uz Ukrainu ne tikai kā uz strateģisku partneru Eiropas Savienībai, bet arī uh, kā uz potenciālu iespējumu kandidātu valsti. Uh, kas varētu iestāties Eiropas Savienībā, kas ir svarīgi, jo tas tiešām ir politisks jautājums. Es, protams, tagad negribētu uzsākt eh, nekādas debatas ar mūsu godātiem kolēģiem šeit, bet es domāju, ka mūsu vērtības eh, vajadzētu noteikti arī vienmēr ņemt vērā ekonomikas un tirzniecības jautājumos, jo tas ir labs veids, uh, kā veicināt šo te tiesību, cilvēktiesību um, pamatbrīvību ievērošanu un labs pārvaldības principu ieviešanu, kas man noved pie grozījumu, kur ir runa par nosacījumiem, kādi būtu jāpiesaista finanšu palīdzībai, un es pilnībā atbalstu ideju, ka mums ir jāveicina caurskatāmība un atbildība. Un nākot no valsts, kura, diemžēl, šobrīd Uh, ved sarunas ar Starptautisko valūtas fondu un arī Eiropas komisiju, nāk no Rumānijas, varu pali, pat, pastāstīt, ka šīs debats ir ļoti intensīvas. Pie uh, jebkuram nolīgumam uh, ir visādi nosacījumi, un es domāju, ka citas valstis arī saskaras ar šādu situāciju gan dalība valsts, gan citas valsts, tātad caurskatāmības un atbildības atskaitīšanās jautājumi un jautājumi, kas ir saistīti ar šīs palīdzības izmantošanu, efektīvu izmantošanu. Viss šis te jautājumu kopums, kas ir saistīts ar jebkuras uh, pasaules valsts attiecībām ar starptautiskajām finanšu organizācijām un Eiropas Savienību, tie ir tādi jautājumi, par kuriem ir aktīvas debatas. Un uh, tur ir mēģinājums veicināt caurskatāmību un uh, atbildības līmeni un jebkāds vei, veida vienošanās ar eh, komisiju, kā mēs varētu eh, noteikt šos noteikumus un eh, kā tie attīstīsies laika gaitā, jo mums vajadzētu izvērtēt, vai šie te nosacījumi tiešām palīdz atlapt Ukrainas ekonomikai vai arī citu valstu ekonomikai, kas saņem šādu palīdzību. Tātad es uzskatu, ka uh, Mēs, eh, un mums, mēs varam, mums vajadzētu strādāt ar komisiju šajā te virzienā, mēģinot rast risinājums, kā veicināt eh, caurskatāmību šajos jautājumos. Un visbeidzot, tai pašā garā, runājot par uh, šīs palīdzības pārvaldības caurskatāmību un uh, palīdzības izmaksāšanas uh, caurskatāmību, un tur ir un arī par to ir un vienā no jūsu grozījumiem. Es uh, to atbalstu. Paldies. Thank you very much. Paldies. Pārējie ēnu referenti nav ieradušies uz šo sēdi, un ja neviens cits nevēlas izteikties šajā diskusijā, ā, tomēr. Jā, man ir tikai viens uh, precīzs detaļas jautājums, kas, protams, ir vairāk tā kā komisijai, varbūt, ka uh, viņi varētu man rakstiski atbildēt, jo šeit nav daudz laika. Te tiek teikts, ka komisija, tad, tad tas ir paskaidrojumā rakstīts, ka komisija piedāvā mikrofinanciālo palīdzību līdz 500 miljoniem, un uh, tad uh, komisijai vajadzētu uh, būtu iespējai aizņemties kapitāla tirgo vai no finanšu institūcijām, un es gribētu uzklausīt komisijas atbildi, varbūt rakstiski. Kāda ir šeit šī te precīzā procedūra un kā tas tehniski notiek? Un cik lielā mērā eh, neto maksātāji Eiropas Savienībā gal galā būs tie, kas maksās par to? Uh, bet, kā jau es teicu, lūdzu gribētu saņemt detalizētu e, rakstisku atbildi, kā mehāniski, tehniski notiek šis te komisijas aizņēmums un kādas garantijas komisijai ir jāsniedz, lai saņemtu šādu aizdevumu kapitāla tirgo un kāda, e, kāds būs šis te procents, kur jūs paredzat komisijai būs jāmaksā. Jā, es domāju, ka tās droši vien ir um, standarta procedūras, bet es varbūt došu vārdu komisijai. Lukas Tabicijātī kungs varbūt varētu izskaidrot šo jautājumu un komentēt ziņojumu projektu. Lūdzu, jums vārds. <clears throat> Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā un liels paldies par to, ka tik ātri sagatavojāt savu ziņojumu un grozījums. Tas viss ir ļoti noderīgi un konstruktīvi. Mēs saprotam, ka ir trīs veidi grozījumi. Grozījumi, kas atsaucas uz juridiskajām atsaucēm, uz jauno līgumu. Tas, protams, ir pieņemami. Tad ir atsaucas uz uh, juridiskiem un procedurāliem aspektiem saistībā ar jauno līgumu un atsaucas uz institucionālajām izmaiņām, arī kas ir saistīts ar jauno līgumu. Un šās, šīs divas pēdējās grupas, tur, protams, ir uh, jāpadomā un mums ir prieks, ka nav pēc būtības grozīts mūsu priekšlikums. Paldies jums par to! bet par šiem divu, diviem eh, groziem veidiem, kā jūs zināt, eh, mēs tagad esam, eh, tagad strādā joprojām vecā komisija, un tie ir tādi jautājumi, uz kuriem mēs šodien nevaram atbildēt, bet mēs vēlētos kopā ar jums konstruktīvi strādāt, kopā ar jums un padomi, un mēģināt atrast tādu risinājumu, kas uh, varētu novest pie visām pusēm pieņemam teksta. Jo šis ir pirmais gadījums jaunā līguma ietveros, mums ir jāmēģina rast uh, vislabākais, konstruktīvākais veids, kā rīkoties. Es nedomāju, ka mums ir, es saprotu, ka jūs nelūdzāt, lai es detalizētu skatu grozījumus. Atbildot uz jūsu jautājumu, par eh, komisijas paziņojumu. Jā, tas vēl nav, bet eh, mēs sagaidām formāli, ka tuvākajās dienās tas nāks klajā. Un tas būs kā papildinājums iepriekšējiem komisijas aktam, un mēs to drīzumā gaidām. Tātad mēs augstu vērtējam to, ka jūs jau sākāt darbu, vēl pirms ir saņemts formāls komisijas priekšlikums. Uh, un mēs ar prieku ar jums sadarbosimies, lai panāktu pieņemam tekstu. Runājot par jautājumu, kas tikko tika uzdots. Jā, patiešām tas, šis finansējums nenāk no komisijas, jeb Eiropas Savienības budžeta. Komisija uh, vēršas tirgu, aizņemas un tad aizdod valstī. Uh, šo naudu. Tātad tas, tā nav tieša nauda no Eiropas Savienības budžeta kādai konkrētai valstī. Tātad eh, šeit nav tādas tiešas saiknes. Vienīgais ar šo te garantiju mehānismu ir šī saikne, un tā ir tāda uh, ilgtermiņa garantiju schēma, bet šeit nav uh, ietekme, tieši ietekme uz budžetu. Paldies! Bet jautājums bija par eh, šiem te mehānismiem, kā tad eh, komisija aizņems naudu tirgu un par kādiem procentiem. Es eh, Es sapratu, ka tas nenāk no budžeta, bet tas ir veids, kā maksāt naudu, neņemot to no budžeta. Un manas intereses ir tieši par brītu nodokļu maksātājiem, un man interesē, kā uh, Uh, šis mehānisms darbojas uh, um, detalizēt, un varbūt jūs tiešām varētu man sniegt rakstisku atbildi detalizēt. Jā, un, protams, mums vajadzētu informēt arī citus kolēģus. Protams, arī komitejas interesēs tas tā ir. The... Ir daudzi citi droši vien komitejas deputāti, uh, kas būtu ieinteresēti, vai tiešām ir kaut kāds veids bez maksas izmaksāt naudu. Uh, netērējot naudu. Un varbūt, ka tiešām komisija ir atklājusi šādu interesantu veidu, un es domāju, ka tas cits kolēģis arī interesētu. Tātad izmaksāt uh, līdzekļus, nevienam nevajagot šos līdzekļus maksāt. Man tiešām interesē, kā šis mehānisms darbojas. Uh, yes, Jā, paldies. Mēs uh, noteikti sniegsim jums detalizētu uh, informāciju par šo mehānismu, bet es jau jums tagad varu pateikt eh, šos te galvenos punktus. Komisija vēršas kapitāla tirgū, aizņemas. Parasti tas ir obligāciju veidā, un šīs obligācijas tad tiek investēts institucionālos investīcijās, un um, varu pateikt, ka indikācijas, ko esam saņēmuši nesen no mūsu dienestiem, kas veic šīs operācijas, ir tas, ka šī, šis procents ir apmēram 4% aizņēmuma procents. Un, um, protams, ka šis aizņēmums kaut ko maksās, bet tās būs izmaksas Ukrainai. Un šos procentus maksās Ukraina Eiropas Savienībai, un, protams, ka Eiropas Savienība tad uh, to visu atmaksās investoriem, kas ir investējuši Eiropas Savienības obligācijās. Budžeta e, ietekme ir aprakstīta likumdošanas finanšu paziņojumā, kas ir pievienot likumdošanas priekšlikumam, bet pāris vārdos ir uh, e, aizņēmuma garantijas mehānisms, kur izveidojas Eiropas Savienība visiem ārējiem kredītiem, tātad aizdevumiem, ko Eiropas Savienība dod trešajām pusēm, vai nu tā būtu mikrofinanšu palīdzība, vai aizdevums, vai cita veida finansējums. Un uh, š, tas darbojas uh, uz 9% bāzes. Un uh, tur Eiropas Savienības uh, aizdevumi tiek ilgtermiņā finansēti. Tātad kaut kad šie te neizmaksātie a, apjomi tiek salīdzināti ar iepriekšējo posmu un, a, ja ir vajadzīgs, tad papildus tiek iemaksāts Eiropas Savienības, a, no Eiropas Savienības budžeta tiek iemaksāts šajā finansēšanas fondā, bet līdz šim šis mehān, šī budžeta pozīcija nav izmantota, jo šis mehānisms ir diezgan jauns. Uh, Un, uh, protams, komisija sniegs jums vēlāk daudz vairāk detaļu par šo mehānismu. Okay, so e Tātad Eiropas Savienības izmaksas ir tikai garantija gadījumā. Paldies! Tātad uh, detalizēta informācija it kā vēl par šo svarīgo jautājumu nav iegūta, bet tas ir tikai paskaidrošanas jautājums. Paldies par jūsu komentāriem, izteiktiem par manu ziņojumu projektu. Un eh, ņemot vērā to, ka ziņojums tika eh, sagatavots īsā laikā, es vēlētos pateikties sekretariātam īpaši Matī kurš e, ļoti daudz palīdzēja sniedzot gan datus, gan arī jau projekta sagatavot tādu kā melnrakstu, un man atlika tikai sagatavot galīgo tekstu redakciju. Esmu pārliecināts, ka mēs vēl varam uzlabot šo ziņojumu projektu, un e, tas ir gan ar komisijas palīdzību, gan arī ar ēnu referentu palīdzību jo tas nāks gan mūsu komitejas, gan komisijas. Tas ir gan mūsu komitejas, gan komisijas interesēs. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 15. februāris. Un šajā komitejā mēs par ziņojumu balsosim 16. vai 17. martā. Paldies, un tagad pārējām pie sestā darba kārtības punkta pasaules finanšu un ekonomikas krīzes ietekmu uz jaunatīstības valstīm un attīstības sadarbību. Atzinuma projekta izskatīšana un Marija Muņies no SD grupas ir referente. Un tagad dod vārdu Marijai. Vēlētos tikai sniegt vienu komentāru. Deve izvēlējās sagatavot pašiniciatīvas ziņojumu, un tā ir atbildīgā komiteja, bet mēs nolēmām sniegt atzinumu jo globālā ekonomika šobrīd uzrāda zināmas atvesaļošanās pazīmes. Dažās valstīs šīs pazīmes ir spēcīgākas, citās nedaudz vājākas, un tomēr nabadzīgās valsts joprojām cieš globālās krīzes rezultātām un jaunatīstības valstīm ir jāpalīdz, un tas tiek darīts ar dažādu instrumentu palīdzību, gan tirsniecības, gan arī tiešo investīciju veidā. Tas ir mūsu atzinuma pamatā, un tagad dod vārdu Marija Muņies, lūdzu. Paldies! Paldies, kā jau es eh, teicu, runājot par eh, finanšu krīzi, mēs esam piedzīvojuši jaunatīstības valstu eksporta krišanos, tāpēc mēs šajā atzinumā mēģinām nedaudz uh, izmainīt patiesībā lielisko ziņojumu, ko ir sagatavojusi komisija. Un tas ir arī deve, deve kas ir atbildīgā komiteja Enrico Guerrero. Mums ir jārunā par Eiropas Savienības politikas koordinēšanu šajā jomā, lai tirzniecība palīdzētu jaunatīstības valstu attīstībai un lai šī palīdzība caur tirzniecību būtu tik lielos apmēros, kādos tas ir nepieciešams jaunatīstības valstīm. Nākamais - tirzniecības nolīmumi. Mēs vēlamies izvairīties no protekcionismu, mēs vēlamies veicināt daudzveidību, un tas būs 2010. gada ietvaros. Mēs to esam panākuši arī ar banānu noilgumu, banānu līgumiem ar Latīņu Ameriku, un mēs uzskatām, ka mēs varētu veicināt valstu attīstību vismazāk attīstītajām valstīm. Treškārt, Mums ir iniciatīva, palīdzība caur tirsniecību, un ar šī instrumenta ietvaros mēs palīdzēsim vismazāk attīstītajām valstīm mēģināt apkarot nabadzību. Mēs vēlētos arī redzēt parlamentā iesaistīšanos šo fondu izmantošanas novērtēšanā. Un tas attiecās arī uz attīstības banku iesaistīšanu šajā procesā un palīdzēt eh, līdz 2010. gadam izpildīt saistības uz visas Eiropas mērķi. Protams, mēs varam to vēl uzlabot. Un eh, jebkuri komentāri no komisijas puses ir, ap, ir eh, ļoti labi. Un tagad vai ir kādi komentāri par šo ziņojumu? ir pieteikušies vairāki komitejas deputāti, un vispirms dod vārdu EPP grupas pārstāvjiem Pasparikungam. Cienījamie kolēģi, es gribētu kolēģis Kristis Ravots vārdā, kura strādāja pie šī jautājuma un mūsu politiskās grupas pateikties par šo projektu. Mēs piekritam lielākā daļā punktu un paldies par šo līdzsvaroto darbu. Mēs varbūt ar divām vai trim tādiem sīkumiem grozījumu veidā uh, pieteiksimies, bet es gribētu pateikties par šo ļoti līdzsvaroto darbu. Paldies! Thank you very much. Paldies! Es eh, arī vēlētos eh, pievienoties Kaspārei kungam. Un, eh, protams, ka jūs esat iekļāvis šajā ziņojumā daudz no jautājumiem, kurus daudz cilvēku vēlētos redzēt. Jāsaka, sākotnējais deve ziņojums nav īpaši līdzsvarots, un mēs esam mēģinājuši to vairāk līdzsvarot. Ņemot vērā to, cik lielu lomu finanšu krīzes uh, izveidošanā spēlēja bankas, kuras liktā uzraudzība bija viens no iemesliem, bet, protams, ir grūti pateikt, kas konkrēti izraisīja šo finanšu krīzi. Un, eh, protams, ka mums ir jāmēģina mēģināt uh, izveidot adekvātus uzraudzības instrumentus. Vēl bez tam nevajadzētu aizmirst, ka daudzās no šīm valstīm um, ekonomiskā izaugsme nav tikusi novērota, jo 30 gadus pēc neatkarības iegūšanas šīs jaunatīstības valsts neko nav izdarījušas. Un kāpēc, un e, viņi saka, kāpēc e, jūs Eiropā mums nepalīdzē, mums ir jāsaprot. Katrā ziņā mēs nevaram vainot tikai un vienīgi bankas, ir vesela virkna iemeslu, kāpēc pasaules finanses un ekonomiskā krīze jaunatīstības valsts ir skārus tik smagi. Varbūt vairāki komentāri par mūsu atzinumu. Pirmajā punktā, kurā jūs norādiet par eksporta ieņēmumu jaunatīstības valstu, sa, valstīs samazināšanos. Mums ir jārunā par plašāku attīstības palīdzību, bet mums ir jāsaprot, ka attīstība no vienas puses un tirzniecība no otras puses ir svara divi kausi. Jā, jautājums par to, cik lielā mērā tirzniecība palīdz nabadzības apkarošanā. Ir jārunā arī par jaunu darba vietu radīšanu, un daudzās no šīm valstīm mums ir jāpalīdz uzņēmējiem. Es eh, mēģinu doties vismaz reizi gadā uz kādu no Afrikas valstīm, un, protams, ka mēs runājam par Eiropas Savienības politiku, bet eh, viņi E, sūdzās ne tikai par Eiropas Savienības politiku, bet arī par viņu pašu valdības politiku. Un e, viņi runā arī par aizņēmumu sistēmu, bet e, viņiem nav gandrīz nekādu, garī, nekādu garantiju. Piemēram, ja viņi nopērk zemi, nav garantijas, ka rīt tā būs viņu, varbūt, ka to būs pārņēmis kāds uh, vietējais mafijas boss vai pat valdība. Tātad es uzskatu, ka mums vajadzētu iekļaut gan uzņēmumus, gan arī pilsonisko sabiedrību. Es eh, piekrītu, ka mums vajag cīnīties pret protekcionismu, un pēdējos četros gados mēs šajā komitejā esam vienoti, ka tas, ka šajā komitejā gan kreisais, gan labējais spāns ir vienoti par to, ka mums ir beidzot jātiek galā un jācīnās pret Eiropas Savienības protekcionismu. Bet mums vajadzētu runāt par to, cik lielā mērā protekcionisms ietekmē jaunatīstības un visnabadzīgākās valsts, piemēram, Gana, kura 35% eh, savā valstī izmantoto rīsu audzē pati, bet viņa 60% no tā eksportē tas, eh, un, un importē. Tas nozīmē, ka eh, viņi maksā, liek maksāt visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem nodokļus kas, protams, ir importētām precēm, un tas pat attiecās arī uz medikamentiem. Līdz ar to patiesībā tas ir saistīts ar muitas tarifiem, tas ir saist, tā ir saistīts ar nodokļiem, un visbeidzot par ceturto punktu. Es saprotu, ka jums ir jārunā par jaunatīstības valstu piekļuvu kredītiem. Es esmu runājis ar dažādiem uzņēmumiem no Āfrikas, no še, vienā no fórumiem. Ko viņi vēlas no mums? Ja mēs viņiem jautājam, kāda veida palīdzība būtu jums vispiemērotākā, viņi apgalvo, ka noteikumi un eh, nosacījumi tiem ir jābūt godīgiem, lai nav tā, ka mēs runājam tikai par daudzpusējām attīstības bankām, bet eh, arī par makrofinansējumu. Un viena no mājaslapām ir e, spēlējusi būtisku lomu. Es to tūlu tikko nosaucu. Vēl bez tam ir nepieciešams papildus bankas. Ir vesela virkne, piemēram, uzņēmumu, kuri vēlas aizņemties. Piemēram, es tikos ar uh, Viss audzētāji, kurš vēlējās paplašināt, viņš man te, un es viņam jautāju, kas viņam ir nepieciešams. Viņš teica, man ir nepieciešams aizdevums, un man ir vienalga no kādas bankas. Līdz ar to es vēlētos redzēt uzsvaru uz finanšu palīdzības sniegšanu šīm valstīm. Thank you, Anjā. Paldies. Vai ir vēl kādi komentāri no citām? Higgins kungs no Gos, lūdzu. Pavisam īsi, priekšsēdētāji kungs. Patiesībā šeit ir pārklāšanās starp šo punktu un septīto mūsu darba kārtības punktu - politikas saskaņotību un jēdziens oficiāla attīstības palīdzība. Ja mēs runājam par politikas saskaņotību un prioritāšu saskaņošanu dažādās valstīs, tad eh, man ir radusies pārliecība, ka šeit ir zināma pretruna. Un raugoties eh, PTO procesos un Doha sarunu raundos, raugoties uz ekonomisko atvesaļošanos un mēģinot apkarot uh, nabadzību. Es uzskatu, ka PTO sarunu process šobrīd lielā mērā ietekmējas no pasaules ekonomiski spēcīgākajiem blokiem, un šos blokus pārstāv eh, tās intereses, kas šajos blokos valda. Šīs intereses nav ieinteresētas jaunatīstības un visnabadzīgāko valstu cilvēciskā izaugsmē. Tas ir ieinteresēts tikai naudā. Tas attiecās gan uz Āfriku, gan uz Karību reģionu. Un e, mums vajadzētu izprast, kāda konkurence šobrīd ir starp e, lielākajiem uzņēmumiem pasaulē un neaizmirsīsim Ķīnu. Viņu galvenā interese ir eksploatēt cilvēkus. Tāpēc es nedomāju, ka mums vajadzētu uzsvērt labvēlīgo Doha raunda jo, e, lomu, jo tas diez vai palīdzēs visnabadzīgākajiem pasaules iedzīvotājiem kaut ko izmainīt savā dzīvē. Un visbeidzot, jūs runājat par to, ka vajadzētu jaunatīstības valstīm sniegt lielākas iespējas aizņemties. Uh, Jāsaka, ka, eh, protams, aizņēmuma iespējas ir būtisks attīstības nosacījums, taču jaunatīstības valstīm jau ir rūgt pieredze, ko tās ieguva 80. un 90. gados. Kredīts visbiežāk šajās valstīs ir ticis izmantots kā sava veida instruments atvērt tirgus un atvērt šīs uh, sabiedrības uh, tirsniecības noteikumiem. Piemēram, starptautiskais valūtas fonds. Šobrīd jau ir skaidrs, ka struktūrālās finansējuma program, programmas ir izrādījušās katastrofa visnabadzīgākajiem un maziem uzņēmumiem. Līdz ar to tie nosacījumi, kuri tiek izveidoti aizņēmumiem, nenāk par labu politikas saskaņotībai un, aizņa, un visnabadzīgākajiem. Vai ir vēl kādi komentāri, jautā priekšsēdētājs, pirms es dodu vārdu komisijai? Bodgas kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Pāris piezīmes. Komisijai ir uh, prieks, ka šeit ja uh, tiek veidot tāda saskaņota politika. Jūs zināt, ka septembrī tika pieņemts paziņojums, padomu par to runāju, un, ja nemaldos, tad uh, parlaments arī izstrādās savu viedokli par šo jautājumu, kas tiek piedāvāts šajā dokumentā. Tas tiks ņemts vērā mūsu darba programmā, ko mēs šobrīd gatavojam. Piemēram, runājot par darba apstākļiem, bet arī par citiem aspektiem. Mēs noteikti runāsim savā programmā. Piemēram, pārtiks piegāžu drošība. Komisija eh, vēlas turpināt iet šajā virzienā, un uzlabot attīstības politikas eh, saskaņotību, jo īpaši tirzniecības jomā. Un es domāju, ka šeit mēs noteikti varam sadarboties ar parlamentu. Mēs varam viens otram palīdzēt, un arī politiskās grupas šeit var produktīvi strādāt. Pirms es uh, runāju. Pirms es dodu vārdu atzinumu gatavotājiem, vēl viens komentārs. Jā, priekšsādātāji, starptautiskās tiesniecības komitejai ir eh, jāuzsver eh, visa palīdzība, kādu mēs varam sniegt eh, attīstības palīdzībā. Mēs nevaram pieņemt uh, to, kas ir Higienas kunga projektā. Tas ir pretrunā iepriekšējiem šīs komitejas pieņemtiem ziņotā, ziņojumiem. Pirmajā un otrajā secinājumā Higienas kungs uh, kritizē. Mēs tagad runājam par Marijas Mūnijas dokumentiem, mēs vēl nerunājam par nākamo punktu. Sāga de Floci Marija. Tad tagad dod vārdu Marijai atgādinu, ka šis ir atzinums deva komitejas ziņojumam. Tātad tas ir viņu ziņojums, ko viņi gatavo, un tas ir mūsu ieguldījums, runājot par tirzniecības aspektiem šajā ziņojumā. Marija, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies kolēģiem par komentāriem. Es domāju, ka ar grozējumu palīdzību mēs varētu vairāk uzsvērt uh, darba vietu radīšanas nozīmi. Bet atzinumā ir tā, ka ir maz vietas, mums ir ierobežots zīmju skaits, un tāpēc uh, neko daudz šeit nevaram ierakstīt. Bet šis jautājums par darba vietu radīšanu noteikti ir jāuzsver. Runājot par pieeju kredītiem, tas ir arī lūgums, ko izsaka attīstības valstis, un tās to atkārtot ir uzsvērušas. Uh, viņām kredīti vairs nav tik ļoti pieejami tieši ekonomiskās krīzes dēļ, un lai varētu atjaunot ekonomiku, tām atkal ir vajadzīgi kredīti. Tātad apņemšanās veidot saskaņot politiku, tas noteikti ir mūsu izpratnē arī, un vajadzētu tiešām saskaņot šīs politikas. Paldies! Informēju, ka, info, uh, ka grozījuma iesniegšanas uh, termiņš ir 2. februāris un balsojums šeit uh, komitejā būs 23. februārī. Tagad septītais darbkārtības punkts. Atkal gribu teikt, ka tas ir atzinums ziņojumam, kuru gatavo deve Mūsu atzinuma sagatavotājs ir Džo Higgins no GOE grupas, un te ir runa par ES attīstības politikas saskaņotību un par jēdzienu oficiālā attīstības palīdzība plus. Tagad dosim vārdu autoram, lūdzu, Džo Higgins. Jā, paldies priekšsēdētāji. Nesmu pārsteigts, ka tautas partija uh, Uh, cenšas uh, paust savu noraidošo viedokli, jo nav nekādu šaubu, ka mans viedoklis uh, noteikti būs pretrunā ar lielāko deputātu skaitu, lielāko daļu deputātu šajā komitejā, bet es tomēr gribētu teikt, ka nav joprojām saskaņota politika patiesībā, realitātē. Uh, kā Eiropas Savienība īsteno savu tirdzniecību nabadzīgās valstīs, tas ir ļoti nesaskaņotā veidā. Un um, vārdi par Eiropas vērtībām, demokrātiju, taisnīgumu un godīgumu, tie ir vārdi. Un uh, lasot pamatdokumentu, uh, globālā Eiropa uh, konkurē pasaulē globālā Eiropa konkurence pasaulē, tātad mēs redzam, ka kādas ir Eiropas Savienības eh, intereses, proti atvērt sev aizvien vairāk tirgus, liberalizēt eh, tirdzniecību aizvien vairāk un pakalpojums arī nabadzīgajās valstīs tā, lai Eiropas Savienībā eh, bāzētie um, starptautiskie uzņēmumi varētu strādāt šajos uh, tirgos un gūt peļņu kas uh, grauj mazos ražotājus un vietējās ekonomikas un strādājošo šajās valstīs. Šis te dokuments uh, Globālā Eiropa, komisijas stratēģijas dokuments, um, un viens no tā īsākajiem pāntiem ir ar nosaukumu sociālais taisnīgums, kur ir teikts, ka mums vajadzētu uh, ņemt vērā tirgu atvēršanas negatīvo ietekmi uz strādājošajiem, jo īpaši uz vismazāk kvalificētajiem. Tas ir tāds pārāk blāvs realitātes attainojums, jo Āfrikā, Karību reģionā šī te ietekme ir bijuši nevis potenciāli kaitējoši, bet tā ir bijusi ļoti kaitējoša un katastrofāla. Un, uh, Šeit Eiropas Savienība pati saka, ka jaunais nolīgums ar uh, Karību valstīm uh, radītu darbvietu zaudējumu, jo īpaši ražošanas uh, nozarē, kā tad tas var būt uh, miljoniem strādājošo interesēs šajās valstīs, kuri uh, pēc tam tiks atlaist, kuri paliks bez darba tikai tāpēc, ka būs šis jaunais noliegums ar Eiropas Savienību par tirzniecību. Vēl viens eh, jautājums, ko gribētu pieminēt, ir tas, ka šis te liberalizācijas un uh, privatizācijas process ir tāds, ko Eiropas Savienība prasa savos uh, eh, tirsniecības nolīgumos. Un tas arī bija uh, pasaules finanšu sistēmas un pasaules ekonomikas sabrukuma iemesls, par ko tagad nabadzīgie cilvēki uh, maksā vairāk nekā vidusslāņas uh, eh, strādājošie. Mums vajadzētu paklausīties, ko saka mazie ražotāji, strādnieki, arotbiedrības uz vietas, jo viņi ir tie, kuri vismagāk cieši no krīzes, kuris uh, izjūt šo Eiropas tirzniecības ietekmi. Uh, Un ir, viņi redz, ka ir milzīga atšķirība starp eh, to, par ko Eiropas Savienība it kā iestājas starptautiskajā tiesniecībā un starp realitāti. Un, ja runājam par Singapūras jautājumiem, tad visa šī te ideja, kā pakalpojumu eh, attīstības eh, valstīs, valsts iepirkums, ka tas viss ir tagad jāatver konkurencei, kas nozīmē, ka Eiropas un citu uh, Uh, starptautisko uzņēmumu uh, iespēju ie, ielausties šajā tirgu. Es nedomāju, ka tas ir veids, kā sasniegt uh, starptautis tūkstošgads attīstības mērķus, kas ir viens no šiem mērķiem ir nabadzības iznīdēšana. Un runājot par uh, intelektuālo iepaš, īpašumu attiecībā uz medikamentiem, mani interesētu uh, citu grupu viedoklis šajā jautājumā jo es eh, gribētu uzzināt, vai viņi arī šajā te medikamentu un veselības aprūpas jomā grib ieviest tās pašas brutālās tirzniecības metodas, kuras diktē starptautiskie uzņēmumi, šīs korporācijas, vai arī medicīnas un eh, veselības aprūpas jomā viņi vēl šāds pašs noteikums. jo nevajadzētu taču uh, būt iespējai, ka šie starptautiskie uzņēmumi var uh, liekt nabadzīgajiem uzņē... iedzīvotājiem pieeju medikamentiem. Paldies tagad uh, politiskās rūpas Pablo Sālvo vispirms. Jā, es domāju uh, tagad uh, drīkst runāt ļoti daudz informāciju nav tikuši sniegtas, un jūs jau arī zināt mūsu viedokli. Šeit ir ticis mēģināts uh, parādīt, ko tirzniecība var panākt, lai veicinātu attīstību valstīs par atzinumu kas šeit ir iesniegts. Mēs no tādas partijas puses nevaram pieņemt to, ko Higgins kungs tikko šeit prezentēja. Mēs uzskatām, ka tas ir pretrunā ar uh, iepriekšējiem ziņojumiem, kas uh, šajā komitejā jau ir tikuši pieņemti, vai arī parlamenta plēnumā kopā. Es gribētu runāt par dažiem punktiem. Pirmais un otrais punkts. Šeit tiek kritizēts visas uh, Eiropas tirzniecības politikas eh, pamatlīnijas paga, iepriekšējos gados. Tiek teikts, ka liberalizācijas politika globālā līmenī ir radies aizu starp eh, nabadzīgajiem un bagātajiem cilvēkiem pasaulē. Tas vienkārši nav pareizi, jo empiriskie dati liecina par to, ka jaunatistības valstīs, kuras tie, tajās valstīs, kuras ir atvērušas eh, savas robežas starptautiskā tirzniecībai, uh, tās drīzāk ir panākušas attīstības valstis, e, piemēram, Ķīna, Indija vai Brazīlija. Paraugieties, kāda tur ir attīstība, izaugsme. Tās ir valstis, kurām mūsu politika palīdz vai tirzniecība palīdz e, tikt ārā no pagāju iepriekšējā mēneša krīzes. Gribētu šeit pieminēt arī šo valstu piemēru. Tās e, nav valstis, kurās ir 20% bezdarbs, kā piemēram Spānijā. Trešais, trešajā punktā, tas, ko jūs šeit sakāt, tas neatbilst tiem datiem, kuri ir pieejami. Es domāju, ka komisija vajadzētu aicināt uh, izteikt savu viedokli par šo jautājumu. Ceturtajā punktā ir runa par uh, ekonomikas partnerattiecību nolīgumiem. Mēs zinām, tas ir ļoti sarežģīts, daudzslāņains instruments. Tur vajadzētu precīzi analizēt, ko tas dod, kā tam ir trūkumi, lai mēs patiešām varētu palīdzēt nabadzīgajām valstīm. Tikai kungs jau teica, ka tas tiek darīts. Tagad par Singapūras jautājumu, piektajā punktā. Es domāju, ka tas ir pārāk kategoriski teikts. Piemēram, var jau būt, ka šie jautājumi var tikt risināti divpusējā līmenī. Sestajā punktā par trips nolīkumu lai nodrošinātu zāles par pieejamām cenām. Tas ir pareizi. Mēs šeit atbalstām Higienza kunga izteikumu viņa atzinumā. Mēs gribētu, lai mūsu komentāri tiktu ņemti vērā, kurus mēs esam iesnieguši. Un uh, lai šie viedokļi tiktu uzsvērti, es domāju, ka šī komiteja uh, ir tā, kurā to vajadzētu ņemt vērā saskaņotības nozīme. Protams, kā tirzniecība var būt ļoti noderīgs instruments, lai mm, atbalstītu Eiropas Savienības politiku attīstības jomā. Mums vajadzētu nošķirt mazattīstības valstis no jaunatīstības valstīm. Mums vajadzētu mūsu instruments arī pielāgot. Mums vajadzētu arī uh, paraudzīties, kādu darbu Eiropas Savienība veikusi iepriekšējos gados, lai nodrošinātu saskaņotības starp tirniecības uh, politiku, piemēram, EBA noliekumu ar AKK valstīm. Tie ir simetriski tirniecības instrumenti. Un šis veiktais darbs Eiropas Savienībā ar visiem saviem palīdzības instrumentiem attīstības politikā, ko tā jau ir veikusi. Mums vajadzētu arī šeit paraudzīties ka Eiropas Savienība ir pirmais donors trešajā pasaulē. Es domāju, ka mums nevajadzētu būt pašapmierinātiem. Mēs varam darīt daudz ko vairāk, bet es domāju, ka šī saskaņotība ir svarīga. Un tā ir noteikti nepieciešams, lai mēs šajā komitejā pieminētu visus šos instrumentus. Protams, ka vajadzētu pieminēt arī tās jomas, kurās uh, vajadzētu instruments padziļināt un uzlabot. Piemēram, to, ka Eiropas Savienība Dahas sarunās ir teikusi, ka kopš 2003. gada ir jāmaina kaut kas konkrētās jomās. Tur vēl nav panākt vienošanās, bet tās valstis, kuras eh, palīdz Um, saņem attīstības palīdzību, tām arī ir jāveido saskaņota politika. Ar labas pārvaldības instrumentu vajadzētu labi pārvaldīt šo palīdzību. Jā, es redzu, ka šeit ir skaidrs uh, viedokļu atšķirības. Tagad SND grupa Devits Mārtiņs lūdzu. Thank you, Chair. Um... Paldies, prieksēdētāja kungs. Es uh, it kā tagad svārstos, kam pievienoties referentam vai pirms manis runājošajam. Jo pirms manis runājošais teica, ka viņam nepatīk saturs. Man patīk šī ziņojuma gars, bet man nepatīk saturs. Iepriekšējiem ziņotājiem bija otrādi. Patīk saturs, bet nepatika gars. Mana politiskā grupa tic atvērta tirgus iespējām. Mēs uzskatām, ka tirzniecība var būt adekvāts atbalsts attīstībai, un tomēr šīm uh, tirgus atvērtībai un tirzniecībai ir jātiek uzraudzītai un pārvaldītai. Mans eh, sākotnējais viedoklis bija samērā kritisks, īpaši pret Higgins kunga otro. Bet eh, liberāļi uzskata, ka eh, kāda tad ir šī jaunā liberālā griba. Tā tad mans komentārs būtu sekojoši - liberalizācijas neoliberālā programma. Ņemot vērā to, ka tirgus atvērtība pati par sevi nedara neko attīstībai, mēs uzskatām, ka eh, attīstības saprotamībai ir jābūt skaidrai, bet mums ir ārkārtīgi uzmanīgi jāizrauga, jāuzrauga tas, lai jaunatīstības valstīs būtu adekvāta infrastruktūra tirgus atvērtības uzraudzībai piemēram, cilvēku izglītošana un līdzīgi. Ja, piemēram, jūs vienkārši atverat un liberalizējat tirgu, tad jūs varat sagraut vietējos ražotājus. Ja jūs to dariet, piemēram, tirgus atvēršanu gadu laikā, tad jūs jaunatīstības valstī dodat iespēju attīstīties saskaņā ar viņu pašu ātrumu. Runājot par valsts iepirkumu Es jau neiestājos pret to, ka valsts iepirkuma procesā varbūt ne visā valsts iepirkuma procesā, bet, piemēram, noteiktos valsts iepirkuma procesos var atvērt tirgu visai Eiropas Savienībai, ne tikai nacionālā, bet ja mēs to pašu piemērojam jaunatīstības valstīm, tad tam var būt letāli sekas. Mums ir jāmēģina izglītot arī sabiedrību, lai gan ierēģi valsts iestādēs darbojošies, gan arī tiesību sargājošās iestādēs strādājošo saprast, kā darbojas tirgus liberalizācija. Varbūt eh, nepieskaršos ekonomiskās un sociālās politikas kopsakarībām, un tomēr tam visam ir jābūt, tam visam ir jānotiek ļoti uzmanīgi. Ir vēl citas politikas jomas, kuras pēc eh, manām domām īpaši labi nedarbojas jaunatīstības valstīs. Un šeit varētu pieminēt to, ka mēs daudz runājam par to, ka jaunatīstības valstīm vajadzētu attīstīties tālāk un nebūt tikai izēvielu ražotājiem. Bet uh, patreizējā prakse pret izcelsmes vietas e, etiķeti, līdz ar to patreiz Eiropas Savienības e, izcelsmes um, izvērtēšana ir tāda, kāda tā ir. Runājot par nevalstiskajām organizācijām, ja mēs vēlamies nodrošināt brīvās tirsniecības nolīgumus ar jaunatīstības valstīm, tad mums vajadzētu uzsvērt neatkarīgas revīzijas nozīmi, lai pēc diviem, trim gadiem šāda neatkarīga revīzija novērtētu to, kas notiek. Pretējā gadījumā e, es nedomāju, ka mums vajadzētu um, atbalstīt uzraudzības komitejas izvērdošanu, mums tomēr vajadzētu runāt par to, e, kādi ir fakti, ja mēs e, atbalstam kādu jaunatīstības valsti un kas notiek pēc tam. Uh, Higgins kungs, es piekrītu tam, ko jūs teicāt par trips mehānismu, trips nolīgumiem. Tajos parasti ir ietverts, ka dalība ik jaunatīstības valstis nevar uh, pievienoties trips. Mums ir jāveicina ģenērisko medikamentu izmantošana jaunatīstības valstīs. Piemēram, šobrīd sarunās ar Indiju kurā ir ļoti daudz lēto medikamentu ražotāju, kuri tiek pārdoti gandrīz tikai un vienīgi Āfrikā, situācija ir samērā dramatiska. Un tas arī ir tas, ko vēlējos pateikt. Es vēlētos izmainīt šo atzinumu, un tomēr man patīk gars, bet nesaturs. Priekšsēdus paldies, un tagad uh, zaļajiem vārds lūdzu. Merci, monsieur le président. Et... Paldies priekšsēdētāji un uh, labdien visiem. Kas attiecas uz šo projektu? Arī mēs mūsu politiskajā grupā mums uh, šī projekta kopējā nostāja patīk, jo, manuprāt, uh, Šeit ir pareizi atspoguļoti izaicinājumi un nesaskaņotība uh, tirdzniecības politikā. Šeit, piemēram, gadsimt mē, um, gadu, tūkstošgadus mērķi netiek pieminēti. Tad arī uh, veselības, sabiedrības veselības uh, problemātika netiek uh, pieminēta jaunajā stratēģijā globālā Eiropa. Kā šo projektu varētu uzlabot? Varbūt, ka varētu pieminēt kaut kādus specifiskus piemērus, gadījumus, piemēram, kopīgajā zivsaimniecības politikā. Pēdējā laikā mēs esam redzējuši, ka ir ļoti liela pretruna starp uh, Eiropas uh, politiku un uh, iespējām AKK valstīs tiešām izmantot vietējās zivsaimniecības iespējas. Varbūt, ka varētu vēl pieminēt uh, atsevišķus elementus par veidu, kādā Eiropa pārvarēja piena krīzi. Piemēram, par uh, piena pulveri un bieži vien šeit uh, piensaimniecībā tika nodarīts liels kaitējums valstīs, kur tas tiek ražots. Varētu vēl citus piemērus pieminēt, piemēram, brīvās tirzniecības noliekums, kas tiek plānots starp Eiropas Savienību un Dienvidkoreju. Koreju kur Eiropa ir saņēmusi arī atsevišķos punktos izņēmumu statusu, varētu CO2 izmešu gāzes, e, tur būtu izņēmumi no Eiropas likumiem e, par iespējām cīnīties pret e, klimata pārmaiņām. Attiecībā uz visiem šiem izaicinājumiem ir jākonstatē, ka pastāv liels risks, ka mēs neesam saskaņot savā politikā, un to vajadzētu stiprināt. Mums vajadzētu vairāk precīzi, konkrētus gadījumus šeit pieminēt, lai šajos uh, vārdos iegūtu spēku. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds no politiskajām grupām? Ā, jā. Dārtman kungs, lūdzu. I'm always, I'm always charmed. I'm always charmed. Man vienmēr sajūsmina Higinsa kunga eh, piespiedu, eh, piespiedu tāds vieglums. Indiju pieminēja jau Beregala kungs, un es vēlētos pateikt arī to, ka Martina kungs uzdev jautājumu, vai tirniecības šķēršļu atcelšana veicina valstu attīstību. Nedaudz statistikas datu. Indijā dzīvo pārpa viens miljards iedzīvotāji, un diemžēl viņi importēja sociālismu no, no apvienotās karalistes Un kopš 47. līdz 77. gadam Indijā bija slēgta tipa ekonomika. Un pretēji, ja mēs raugamies uz Hongkongu, kurā ir apmēram 4 miljoni iedzīvotāji, kas arī ir bijusi Lielbritānijas kolonija, viņiem ir pilnīgi atvērta politika. Un šajā pašā laika periodā, no 47. līdz 77. gadam, Hongkonga eksportēja vairāk nevis uz vienu iedzīvotāju, bet absolūtos skaitļos. Tātad no 4 miljonu iedzīvotāju Hongkongs nekā Indija šajā pašā laika periodā, kurā bija miljards iedzīvotāju. Indija sāka attīstīties un, kļu, un labklājība tajā pieauga, kad viņi ieviesa IT. Un kopš Indija ir atvieglojusi tirzniecības barjeras, un tas notika Radživa Gandī ēras laikā, kurš bija Gandī mazdēls. Tātad, ko vēlējos pateikt, šis ziņojums ir ar ļoti lielu vieglumu un tādu balerīnas ekvilibristiku šeit, pieš, šeit eh, mums prezentēts, un tomēr man tas liekas dīvaini. Paldies, priekšsēdētājs saka, un tagad es do, dodu vārdu Serdievu kungam. Es vēlētos sveikt Robertu pēdējās nedēļas viņš eh, slimības dēļ nav piedalījies mūsu sēdēs, bet es esmu priecīgs jūs šeit redzēt. Lūdzu. Pal pal paldies, priekšsēdētāji. Es uh, atvainojos ēnu referentu vārdā, Zaradilu kungu vārdā, viņam jābūt citā sēdē šobrīd. Var tikai pateikt, ka mēs uh, droši vien kopā ar Eiropas Tautas partiju arī iesniegsim piecus grozījumus. Interesanti, kā mēs uh, diskutējam par uh, medikamentiem, par eh, IPA, un eh, es neesmu varbūt eksperts par Indiju vai Hongkongu, un par to nekomentēšu tāpēc, bet es gribēju pateikt, ja mēs vēlamies palīdzēt eh, attīstības valstīm, tad vienmēr ir bijis tieši tā, ka tirdzniecība ir daudz labāka nekā palīdzība. Uh, Tātad mēs viņiem dodam makšķeri zivju vietā, tas vienmēr ir labāk, bet atrā, atsaucoties uz šo situāciju, un Devits tam pieskārās, kopš uh, lauksaimniecības iekļaušanas starptautiskajā tirdzniecībā mēs saskaramies ar grūtībām, noslēdzot uh, tirsniecības nolīgumus. Es domāju, ka lauksaimniecībai vajadzētu stāvēt uz pašai savām kājām visā pasaulē. Diemžēl mēs to iekļaujam visā, viso tirsniecības nolīgumos, un tas neļāja mums virzieties uz priekšu, jo īpaši runājot par tirsniecības sarunām. Es atbalstīšu Jan Zaravinu un viņa viedokli un mēs eh, sadarbosimies ar eh, Tautas partiju, lai panāktu eh, labu rezultātu Higgins ziņojuma sakarā. Tagad atkal ir laiks izteikties komisijai. Olivijai Budenkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par uh, šīm te diskusijām ir eh, grūti ieņemt jebkādu pozīciju. Šeit es pārstāvu komisiju, tāpēc arī neizteikšos par uh, to, ko šeit kolēģi deputāti teica, es esmu ekonomikas zinātnieks un es gribētu pieminēt, ka liberalizācija nav vienīgais attīstības faktors. Esam piedzīvojuši uh, Uh, valstis, kur dara daudz nabadzības apkarošanā, citas savukārt uh, mazāk dara, un šeit ir dažādas nianses. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, uh, Eiropas Savienības politika, kur ir runa par liberalizācijas iespējām tirzniecības politikā, tiek daudz kas darīts, tā, ko jūs jau zināt. Uh, Un tādējādi mēs ņemam vērā attīstības valstu situācijas, runāju šeit par vispārējo priekšrocības sistēmu un priekšrocības sistēmu plus starptautiskie tiesniecības nolīgumi. Turklāt attīstības politika, kas arī ir veids, kā palīdzēt valstīm iekļaut tās šajā sistēmā. Jā, joprojām daudz kas ir darāms uh, šajā jomā, bet uh, uh, mums ir uh, šī politikas saskaņotība, pārtiks nodrošinājums, zivsaimniecība. Un tas viss tiks skatīts uh, nākotnes noliegumos. Es domāju, ka zivsaimniecībā jau ir panākt zinām attīstību. Mums ir uh, nosacījumi, nav tā, ka mēs vienkārši pārdodam uh, uh, zvejas kvotas. Jā, bet, protams, ir jautājumi, kas vēl ir jārisina. Jā, Eiropas Savienība ir panākusi progresu, veidojot saskaņotāku politiku. Uh, kas attiec uz subsīdijām piena jomā, tirzniecības ģenerāla trakta kolēģi man ir blakus, bet eh, šeit eh, ir dažādi pārējais pasākumi. Politiski lēmumi tika pieņemti, un tie nu bija tādi, kādi tie bija. Es tiešām domāju, ka jauna pieeja attīstības un tirzniecības politika ir um, balstīta uz uh, pārtiku, uh, klimatu, migrāciju, drošību un tirzniecību, kas ir šīs piecas asis. Un es domāju, ka tur mums būs iespēja šīs te dažādās politikas jomas un to miedarbību skatīt. Tātad mēs ar nepacietību un lielu interesi gaidām jauno eh, ziņojumu versiju, un tad eh, varēsim pie tās konkrētāk atgriezties. Tagad nedaudz par skaitļiem. Tātad eh, palīdzība caur tirzniecību tie skaitļi, kurus mēs šeit redzējām, šis projekts vēl nav noslēgts, un šeit ir runa arī par infrastruktūras projektiem. Dažkārt ir kāds uh, gads, kad uh, ir izstrādāts kāda infrastruktūra projekts, un tad tur ir milzīgs finansējuma apjoms, un tad kaut kad nākamajā gadā ir uh, vajadzīgs daudz mazāks finansējums, jo nav šis uh, finansējums. Mums ir šis eh, viss process jāskat pa vairākiem gadiem. Paldies, tagad eh, Higīnsa kungs, atzinums sagatavotājs, var izteikties uz šiem, atbildot uz šiem komentāriem. Jā, priekšsādātāji, pavisam īsi. Man ir prieks, eh, ka mana uh, šī te uh, Uh, man ziņojumu formulējumu iespaido manu kolēģi. Jūs man saucāt par lordu, um, baroneses un tā tālāk. Ja nemaldos, tad Franču revolūcija pirms 200 gadiem um, to visu uh, iznīdēja. Mēs taču esam parlamentārās demokrātijas modelī, kas ir visā pasaulē, bet nu, lai nu kā. Komentārs no zāles nav dzirdams. Your, your on... Jūs eh, ievēlēja tikai pēc lieliem cīniņiem, neaizmirstiet. Priekšsēdētāji kungs, es, protams, neesmu pārsteigts, ka senjors Zalba un kristīgie demokrāti uh, būs pret to, ko es gribu teikt. Uh, pēc būtības eh, tā ir ļoti atšķirīga pieeja un filozofija, un kristīgie demokrāti un Eiropas tautas partija ir tie, kas bija 20 gadus visas šīs politikas priekšgalē, un tā ir tā politika, kas ir novedusi mūs tagadējā situācijā. Jūs to varat vēlties turpināt eh, uz eh, nabadzīgo pasaules iedzīvotāju rēķina, tad, tad te ir pilnīgi atšķirīga pieeja. Priekšsādātāja kungs, protams, ka grupas uh, iesniegs grozījumus un uh, tas, ko es šeit esmu piedāvājis, noteikti būtiski mainīsies pēc tam, kad viņi tiks klāt pie labošanas, un tomēr es turpināšu paust savu pārliecību un pārstāvēt uh, ierīnas cilvēku intereses, vai nu tie būtu cilvēki Eiropā vai uh, tajās valstīs, ar kurām Eiropas Savienība vēlas īstenot tirsniecības attiecības. Stērdīja kungs, ja nemaldos, bija tas, un tad, tad eh, kolēģiem deputātiem bija ļoti dažādi viedokļi par Indiju, par medikamentiem un tā tālāk, jo tas nav, un tas nav pārsteidzoši, jo šis jautājums skar daudzus sabiedrības aspektus pārsniedzot uh, tikai šo te tirzniecības tehnisko aspektu. Kā senjor Zalba uzskata, es uh, dzirdēju, ka viņš atsaucās uz Ķīnu, Indiju un Brazīliju, tās īpaši uzsverot, uh, kur uh, parādās uh, liberalizēts uh, tirzniecības labumi, bet viņš tiešām tā tiešām ir izvēlējies labākos piemērus. Uh, jo tās ir spēcīgākās valstis un pašas jau var par sevi pastāvēt, salīdzinot ar vājākajām un mazākajām ekonomikām, kas nav tik spēcīgas. Ar to es negribu teikt, ka es kaut kādā veidā piekrītu, ka uh, dzīve uh, cilvēkiem šajās valstīs ir bijusi paradīze. Uh, Ķīnas politikas, kas tiek īstenotas, ir ļoti eksploatējošas, un arī Bla Brazīlijā šāda politika tiek īstenot. Vai esat klausījušies, ko saka uh, nevalstiskās organizācijas pārstāvot sabiedrību par to kaitējumu, kādu uh, piemēram, videi Brazīlijā nodara Eiropas korporācijas. Jā, te kolēģis purina galvu, bet vajag uzklausīt, ko cilvēku uz vietas, vienkāršie cilvēki saka, tas ir pierādījums. Nerunāsim vispārīgi un neizliksimies kā tā sauktās Eiropas vērtības, demokrātija un tā tālāk. Uh, Uh, ko uh, cilvēki parasti piemin visās runās, kad viņi runā par tiesniecību, bet ja jūs runājat ar cilvēkiem uz vietas, tad jūs sapratīsiet, ka starp šīm runām un realitāti ir milzīga plaisa. Priekšsēdētāji, um, es saprotu, ka kolēģi noteikti nāks ar grozījumiem, es arī, protams, uh, vēl paudīšu savu viedokli. Paldies! Uh, thank you. Paldies. Es uh, tikai vēlētos jums pateikt, ka 2. februārs ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un uh, mūsu komitejā mēs balsosim par šo ziņojumu 22. februārī. Es tiešām ceru, ka neskatoties uz viedokļu atšķirību, mums atzinums izdosies spēcīgs, sabalansēts un garā un pēc burta stiprs. Tagad astotais darba kārtības prung, punkts. ES un Brazīlijas tirzniecības attiecības, viedokļa apmaiņa ar Brazīlijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāju vēstnieku Rikardo Nieva Tavares. Es vēlētos pateikt sekojošu, un tas būs arī ievadvārdu vietā. Pirms došu vārdu mūsu godātajam viesim. Kā jūs ziniet, Brazīlijas ekonomiskā izaugsme un eh, demogrāfiskā situācija pēdējā laikā ir padarījuši šo valsti par vadošo vismaz Dienvidamerikā un par būtisku spēlētāju arī pasaules arēnā. Brazīlija ir vislielākais Eiropas eksporta partneris Latīņamerikā un sastāv viena trešdaļa no visa mūsu eksporta. Un arī Eiropas Savienība ir Brazīlijas lielākais ekonomiskais partners. 2000. un 2008. gadā Brazīlijas 20, uz Brazīliju eksportētais uh, daudzums pieaug par 56% un eh, eksports pieaug divkārt. Brazīlija ir Merkusur sastāvdaļa un ir parakstījusi tirzniecisko nolīgumu. Mums ir jāveicina tirzniecība ar Merkuzonu valstīm un iespējams, ka tiks izveidota arī brīvās tirzniecības zona precēm un pakalpojumiem. Runājiet par Eiropas Savienības un Merkusunu valstu divpusējiem nolīgumiem. Tie tika uzsākti 2000. gadā, un politiskās sadarbības sarunas ir tikpat kā beigušās, bet kopš 94. gada tās ir apturētas jo abas puses vēlas nogaidīt Doharand sarunu secinājumus PTO pirms parakstīt kaut ko no divpusējiem nolīgumiem. Ņemot vērā divpusējo tirzniecības nolīgumu veiksmi, un ņemot vērā Brazīlijas pieaugušo ietekmi pasaules ekonomikā, Brazīlija kļūst eh, arvien nozīmīgāks starptautiskās tirzniecības spēlētājs. Šā iemesla dēļ mūsu komiteja nākamajā pavasarī organizēs vizīti uz Brazīliju. Un es tiešām ceru, ka šis apmeklējums būs svarīgs visām iesaistītajām pusēm, uzlabojot gan mūsu zināšanas par Brazīliju, gan runājot par Doha raundu, gan par divpusējām tirzniecības un ekonomiskām attiecībām. Tāpēc man ir liels gods un prieks mūsu vidū sveikt Brazīlijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāju vēstnieku Rihardo Nevata Vares. Paldies, ka jūs esat ieradies uz mūsu komitejas sēdi un būs ļoti patīkam uzklausīt jūsu runu. Vēlētos tikai vērst jūsu uzmanību uz to, ka mums ir jābeidz izskatīt šo darba kārtības punktu vēlākais 11.30. Lūdzu, priekšsēdētāji, lūdzu vadītāji kungs, paldies! Es uh, ceru, ka tātad jūs runājāt zviedriski, bet man ir liela, jūs runājat angliski, bet eh, katru reizi, kad es ierodos parlamentā, man ir iespēja runāt portugāliski. Katru reizi runāju ar brazīļu akcentu portugāliski, kas izmanto šo iespēju un nolasīšu savu runu portugāliski, jo tā tā tika sagatavota. Senhor deputado Vital Moreira, presidente. Moreiras kungs, priekšēdātāji, starptautiskās tirniecības komitejas priekšādātāja kungs, dāmas un kungi, komitejas locekļi. Vispirms es eh, gribētu sirsnīgi pateikties par ielūgumu, pateikties par to, ka es drīkstu runāt jūsu komitejas priekšā un ka mums ir veidojusies eh, diskusija un viedokļa apmaiņa par tirzniecību pasaulē un par tirzniecības attiecībām starp Eiropas Savienību un Brazīliju. Uh, Es uzskatu, tas ir ļoti svarīgs punkts. Eiropas parlamentam ir arvien lielāka nozīme Eiropas eh, Savienības politikas veidošanā. Tagad ir stājies spēkā Lisabonas līgums, un eh, parlamenta loma ir kļuvusi vēl lielāka. Mēs zinām, ka parlaments ir spēcīgs, un tam ir būtiska nozīme pārstāvot Eiropas Savienības iedzīvotājus. Cienījamas dāmas un kungi, starptautiskajā tirzniecībā izaugsme ir uh, diezgan paradoxāla. Ekonomikas un finanšu izaugs uh, krīze kopš 2009. gada ir izraisījusi arī protekcionisma tendences. Tie ir mehānismi, kas tiek izmantot, lai aizsargātu vietējos tirgus. Daudzpusējā tirzniecības sistēma laimīgā kārtā ir panākusi to, ka tas viss neatstāja pārāk negatīvu ietekmi. Tā ir atšķirība ar to situāciju, kāda bija, bija pirms vairākiem desmitiem gadu. No otras puses, krīze ir parādījusi, ka ir jāpieno spēki pasaules ekonomikā, lai liberalizētu pasaules tirzniecību. Šodien tas ir vēl svarīgāk nekā toreiz 30. gados uzņēmumi ir veidoti daudz nacionāli. Tas noved pie tā, ka sadarbība kļuvusi vēl svarīgam, kā arī Dohas kārta ir jāpabeidz pēc iespējas ātrāk. Līdz ar to protekcionisma tendencēm ir mazāk iespēju izvērsties, un uh, pasaules tirzniecība tiek piešķirtas arvien lielākas iespējas. Vēl saruna rauns nav pabeigts, bet eh, šeit jau izkristalizējušies divi būtiski aspekti. Pirmkārt, ir saskatām nepieciešamība attīstības eh, valstu intereses ievietot šo sarunu kārtas eh, centrā, un šeit pastāv tas saucamās Dohas sarunu kārtas. Otrakārt, pastāv tādas jaunatistības valstis, kas vairāk līdzdarbojas sarunās. Neviens pagaidām nevar prognozēt, kāda izskatīsies situācija un kāda būs attīstība šīm valstīm. Un kāda centrālā loma tām būs. Tižniecības eh, sarunu kārtās kopš Urugvajas kārtas, kur bija sarunas ar Eiropas Savienības valstīm, ASV un Kanādu. Brazīlijai lielu prieku sagādā, arī man prieku sagādā tas, ka pa šo laiku ir sasniegts eh, zināms briedums un ir veidojas ļoti labas sarunas starp Eiropas Savienību un Brazīliju. Šodien mums ir daudz vairāk viedokļu sakritību nekā atšķirību. Protams, šeit ir jāpanāk ļoti augsta līmeņa mērķis Dahas sarunu kārtām ministru sanāksme 2008. gada jūlijā, diemžēl, bija, nebija iepriecinoša, un uh, to nožēlo gan Eiropas Savienība, gan Brazīlija. Mēs strādājām kopā, lai Dahas saruna kārta 2010. gadā varētu turpināties ar ministru sanāksmi uh, Jaundelī. Dāmas un kungi! Eiropas Savienības un Brazīlijas tirdzniecības attīstība ir virziesies strauji uz priekšu. Līdz 1998. līdz 2008. gadam par 160 eh, procentiem ir pieaugusi tirniecības apjoms, tagad tas ir 82 miljārdi ASV dolāru. 2009. gadā šis apjoms drusku samazinājās, bet tas bija ekonomiskās un finanšu krīzes dēļ. Tagad jau ir pirmās pazīmes, ka ekonomika atveseļojas. Brazīlija uzskata, ka divpusējās attiecības ir īpaši būtiskas un ka šeit ir runa par jaunas kvalitātes attīstību. Eksporti pagātnē parasti izcēlās ar to, ka bija, tas bija izēvielu eksports, bet šodien tas drīzāk ir pārstrādāti produkti, un tas ir vairāk nekā 50% no saražotajām precēm. Eksports uz Eiropas Savienību, tas attiecas uz uh, sāju, uz uh, degvielām, uz izēvielām, uz kafiju. Uh, bet eh, ir arī pārstrādāti, ražoti produkti, piemēram, arī automašīnas un eh, lidmašīnas, kas attiecas uz importu. Eiropa ir ļoti svarīga iekārtu eksp, eh, importā metāls, elektronikas preces un transporta preces. Eiropa piegādā arī būtiskas produktus ķīmijai, ķīmijas rūpniecībai un lauksaimniecības mēslojumam. Arī investīcija jautājums šeit ir svarīgs eh, divpusējās attiecības. Eh, šeit eh, lielākoties virzība bija no Eiropas uz Brazīliju, bet šodien ir drīzāk iestājies līdzsvars. Brazīlijas valsts banka skaitļi parāda, ka Eiropas Savienība investēs 22 miljārdus ASV dolāru. Brazīlijas uzņēmumi tajā pašā gadā ir 25 miljārdus ASV dolāru investējusi Eiropas Savienības valstīs. Situācija līdz ar to mainās. Saskaņā ar mehānismiem, kurus mēs esam konstatējuši divpusējās attiecībās, mēs domājam, ka šeit parādīsies vēl ar vien vairāk iespēju padziļināt attiecības 95. gadā Eiropas Savienība un Merkosūra valstis uzsāka procesu, lai, uz, lai noslēgtu uh, sarunas par uh, pārreģionālu asociācijas nolīgumu. Tāpēc mēs esam vienojušies arī par detaļām. Fakts ir tāds, ka šie divi bloki tomēr vēl nav varējuši novērst atšķirības 2004. gadā, kad uh, sarunas tika pārtrauktas. Mēs uzskatām, uh, ka tagad pastāv iespēja šīs sarunas atkal turpināt. Viena no lielākajiem sarežģījumiem ir tas, ka notiek paralēlas sarunas. Merkusūras un Eiropas Savienība un Dahas sarunu kārta. Mēs, protams, saprotam, ka Eiropas sarunu vadītāji ir samērā nedroši, ņemot vērā tendences lauksaimniecības tirgu, bet tagad mēs zinām, kādi sarežģījumi tie ir, mēs tos labāk pazīstam, un līdz ar to arī rodas jaunas iespējas pabeigt šīs uh, reģionālās sarunas. 2008. gada beigās mēs atkal esam uzsākuši veikt visus centienus, lai parādītu, ka Brazīlijas valdība vēlas izmantot jaunās iespējas. Pagājušā gadā jau ir notikuši divas šādas eh, sākotnējās sarunas. Ekonomikas atvesļošanās vēl nenozīmē, ka uzdevums ir kļuvis vienkāršs. Vēl ar tiem pastāv būtiski šķēršļi, un varbūt pats būtiskākais ir tas, ka pastāv noteiktas gaidas. Lai sasniegtu labus panākumus, ir jāskatās uz iespējamo, bet nevis uz kaut kādiem vēlamiem mērķiem. Kopš sarunu sākuma mums eh, bija izstrādāta Eiropas pozīcija, un mēs vēlējāmies samazināt eh, šādas atkāpes lauksaimniecības tirgu it īpaši tajos jautājumos, kas ir Merkursūram ļoti svarīgs, piemēram, kvotās. Un šeit mēs redzam, ka Merkursūra valstīs e, ir pastāv politisks sarežģījums pēc sojas uz priekšu, arī no Eiropas Savienības puses, tīpaši lauksaimniecības jomā. Šeit ir nepieciešams, e, lai arī Merkusūra valstis e, parādītu sapratni arī ražošanas jomā un pakalpojumu jomā. Ir ļoti būtiski, lai katrs bloks no šīm sarunām neizvirzīt pārāk augstus mērķus. mērķus. Šeit ir vēlams rīkoties saprātīgi, pragmātiski vienā no lielākajām ekonomikas jomām pasaulē. Tas viss, protams, ir tikai viena daļa no attiecību padziļināšanas starp Eiropas Savienību un Brazīliju. pastāv arī strateģiskā partnerība kopš 2007. gada divpusējās attiecības dažādās jomās, arī tirzniecības jomā ir ne tikai ļoti būtiskas abiem partneriem, bet parāda arī lielo potenciālu, ka nākotnē vēl varēs daudz sasniegt. Mēs ceram, ka attīstība turpināsies un kā tirzniecības plūsma dažādosies. Tirzniecības intensīvāka attīstība parādīs arī atšķirības starp abām pusēm. Tas, protams, ir dabisks process, jo, ja plūsma palielināsies, tad uh, turpināsies arī viedokļa atšķirība. Bet tomēr ir svarīgi saskatīt, ka šī viedokļa atšķirība pastāv, bet ka tā tomēr nerada nopietnas šķēršļus mūsu tirzniecībā. Vēlreiz sirsnieks paldies par to, ka jūs ielūdzāt mani jūs, jūsu komitejā, bet es gribētu teikt, ka mēs tagad eh, dzīvojam lielu pārmaiņu laikam. Šo pārmaiņu nepieciešamība parāda, ka pasauli, kurā mēs tagad dzīvojam, nākotnē vairs nebūs tā pati pastāv izaicinājumi, pastāv pozitīvs potenciāls, ko izraisa šīs pārmaiņas. Un mums nevajadzētu šeit raudzīties atpakaļ uz iepriekšējo uh, gadu instrumentiem. Brazīlija dara visu, lai izmantotu un īstenotu savu lomu pasaulē. Mēs uh, izmantosim visas iespējas. Paldies par uzmanību. Paldies! Tiešām bija ļoti jauki uzklausīt ļoti melodisko Bor Brazīlijas portugāles valodu. Vai es varētu jums eh, izteikt eh, tā personīgi, ka esmu lepns eh, būt Portugāls un Eiropietis, bet pa pusē tomēr esmu uh, Um, brazīlietis, man ir ciešas saiknes, uh, arī ģimenes saites ar šo valsti, un tāpēc uh, man ir tāds zināms interešu konflikts uh, starp Eiropas un Brazīlijas interesēm. Un tas tāds personīgs paziņojums. Tagad došu vārdu komitejas deputātiem, kur vēlas izteikties šajās debatēs. Atgādināšu, ka mums ir 20 minūtes. Sāksim ar Zaļevska kungu, kurš sēž šeit prezidijā no manis pa kreisi. Lūdzu, jums vārds. Bardzo, dziękuję. Pan... Paldies, priekšsādētāji, un es gribētu pateikties vēstniekam par ļoti interesanto lekciju par attiecībām starp Eiropas Savienību un Brazīliju, ekonomiskajām attiecībām. Šis potenciāls, par kur jūs runājāt, ir ļoti interesants un būtisks. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, tirsniecības politikas koordinācija no Brazīlijas puses. ar citām valstīm no BRIK valstu bloka, proti Brazīlija, Krievija, Indija un Ķīna. Vai ir kaut kāda koordinācija starp šīm četrām valstīm? Vai šīs valstis, eh, BRIK valstis, veido kaut kādas kopīgas pozīcijas attiecībā pret pārējo pasauli? Otrs jautājums Kā jūs prognozējat Brazīlijas ekonomikas attīstību nākotnē sadarbības kontekstā ar Eiropas Savienību? Piemēram, vai jūs redzat kaut kādas jaunas tendences Brazīlijas rūpniecības nozarēs, vai jūs šeit redzat jauno tehnoloģiju attīstību? Tātad varbūt nākotnē Brazīlija varēs piedāvāt kaut kādus uh, inovatīvus risinājumus un kļūt vēl interesantāk Eiropas Savienībā rezultātā. Paldies, tagad Emīlija Menendes, sociālistu un demokrātu vārdā. Lūdzu, nerunājiet ilgāk par divām, divarpus minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Sisnieki vēlos sveikt eh, vēstnieku kungu. Vispirms es gribētu uh, kā Spānijas sociālists sveikt Brazīliju par uh, tās aktīvo un mērenu lomu, ko tā ieņem starptautiskajā jomā. Ne tikai raugoties uz uh, Latīņu Ameriku, bet arī raugoties uz Arābu valstīm. Ļoti daudz, kas ticis, jau ir pateikts starp attiecībām, uh, par attiecībām starp Eiropas Savienību un Brazīliju. Uh, un tik nosaukt arī skaitļi, tas uh, parāda, kāda šī attiecībām ir nozīme. Mēs, protams, visi vēlamies, lai Dohas saruna kārta sniegtu labus panākumus, un mēs arī vēlamies, lai. tiktu noslēgts nolīgums ar Brazīliju, bet lai tiešām arī samazinātos nabadzību pasaulē un eh, lai cilvēki atrastu arī cilvēku cienīgu darbu visur šajā pasaulē. Pastāv vēl atsevišķas problēmas un tika nosaukti arī jautājumi, kas vēl nav atrisināti. Šis strateģiskais risinājums, kuru mēs visi atbalstām, arī kalpo tam, lai atrisinātu šīs problēmas, piemēram, telekomunikāciju un pakalpojumu jomā vai arī, lai Eiropas Savienības uzņēmumi varētu izpildīt publiskos pasūtījumus, intelektuālo īpašuma aizsardzība, cīņa pret pirātismu. Es gribētu kā no kārt atgādināt to, ka mēs runājam par attiecībām starp Eiropas Savienību un Brazīliju, bet es kā deputāts domāju, ka šis parlaments uzskata, ka tas nav pretrunā ar citām attiecībām ar Latīņu Ameriku un dažādiem integrācijas procesiem. Mēs vēlamies, lai visi šie procesi turpinātos veiksmīgi. Ir panākts progress, bet ir jāpanāk vēl lielāks progress nolīguma jomā ar Merkosūru. Un kopš 2004. gada vēl nav viss sasniegts. Es gribētu uzdot jautājumu vēstnieku kungam, ko mēs varam sagaidīt progresa ziņā Dahas sarunu. Uh, kārtās un arī sarunu atkal uzsākšanā ar Merkosūru, raugoties uz samitu starp Eiropas Savienību, Latviju-Ameriku un Karību valstīm un samitu Eiropas Savienību un Brazīliju, kas droši vien būs jūlijā. Paldies! Yes, yeah. Uh, you, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pateikties Brazīlijas vēstniekam par ļoti godīgo un dziļo diskusijas uzsākšanas runu. Es vēlētos uzsvērt divus aspektus, iespējams, ka jūs tiem nespēsiet atbildēt, e, un pirmais varbūt jūs arī nevarat uz to atbildēt diplomātiski apsvērumu dēļ. Taču jautājums. Šobrīd Doha ir izveidojusies situācija, kurā mums ir sarunās jāiesaist arī Amerikas Savienotās valsts, jo bez viņu iesaistīšanās diskusijas vienkārši nebūs adekvātas. Ko jūs darīsiet Merkuzur valstīs, lai palīdzētu OS, ASV tur iesaistīt? Tā kā Argentīnā aizņēmumu krīze šobrīd padziļinās un padziļinās, kas izraisa problēmas īpaši Itālijā, Eiropas Savienībā un arī ASV, uh, Varbūt es varētu to nedaudz komentēt, un varbūt, ka varētu pajautāt, vai jūs vēlaties kaut kādā ziņā palīdzēt Argentīnai. Jo patiesībā Itālija spiež mūs, AS, spiež mūs Eiropas parlamenta deputāts kaut ko darīt e, runājot par jūsu lielāko eksportētāju, tad vismaz no mana vēlētāja puses ir zināms spiediens vai jūs e, nodrošināsiet adekvātu zemes izmantošanu un vai šis lielākais eksportētājs to dara? Vai jūs varat sniegt mums kādas garantijas par to, ka ekvatoriālie meži Brazīlijā netiks izcirsti, lai to vietā audzētu biomasas, proti bioetanola izēvielas? Un kāda ir, situ kāda ir situācija sojas eksporta nozarē? Šeit man blakus smējas mans e, kolēģis, bet es uzskatu, ka soja ir viena no iespējām, kā pabarot visas pasaules bada cietājs. Kāda ir situācija Brazīlijā sojas ziņā? Runā bez mikrofona. Jā, ņemot vērā to, ka laika mums vairs nav daudz, Man bezmaz liekas, ka mums tiešām jautājumu uzdevēju laiks būs jāierobežo divu minūšu robežās. Fjellner kungs, NPP e grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, vēstnieku kungam. Es vēlējos varbūt parunāt par trīs jautājumiem. Vispirmām kārtām tiešās investīcijas, pēc tam lauksaimniecības produkti un visbeidzot diversifikācija dažādošana. E, klausoties jūsu ievadrunā, jūs runājāt par Eiropas Savienības balansētāku investīciju plūsmu, un es vēlētos uzsvērt, ka vismaz līdz šim brīdim šī plūsma ir nenormāla, un tas ir zināmā mērā saistīts arī ar finanšu krīzi. Uh, Es pārstāvu Zviedriju šeit Eiropas parlamentā, un Zviedrija ir Eiropas Savienības dalība valsts, kura ir bijusi desmit lielāko investoru skaitā Brazīlijā. Un es ceru, ka pēc finanses krīzes beigām mēs varēsim nonākt situācijā, kurā lielākā daļa Eiropas kapitāla tiks investēts Brazīlijā. Protams, mēs vēlamies redzēt arī Brazīlijas investīcijas Eiropā, bet investīcijas, tiešās investīcijas ir viens no labākajiem veidiem kā veicināt ekonomisko partnerību. Mans jautājums, kā jūs raugaties uz iespēju turpināt atbalstīt situāciju, kurā Eiropas Savienībā tiktu prioritēts investīcijas Brazīlijā? Otrais jautājums par lauksaimniecības produktiem. Man pašam ļoti patīk Brazīlijas produkti, sākot no kafijas un beidzot ar labu steiku, un tomēr ir vesela virkne konfliktu starp tirzniecību Eiropas Savienības un Brazīlijas starpā. Kāds ir jūsu skatījums uz eh, lauksaimniecības produktu tirzniecības atbalstu starp Eiropas Savienību un Brazīliju? Kā jums liekas, kāda būtu šie investīcija, šie instrumenti, lai mēs varētu atbalstīt eh, dažādas produktus no Brazīlijas? Un visbeidzot, diversifikācija. Brazīlijai ir jādažādo tirzniecība, un kā Eiropa varētu jums palīdzēt jūsu, daža, jūsu tirzniecības dažādošanu, jo es domāju, ka tas nāk par labu gan jums, gan mums, ja šī dažādošana notiek. Paldies! Paldies! Tagad Janek Redu zaļie. Divas minūtes lūdzu. Merci, monsieur le président. Et, et... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sirsnīgi sveikt jūs eh, par to, ko jūs eh, pateicāt. Um, tas, ko teica vēstnieks, to var nodēvēt par kaut ko jaunāku nekā jauna kolonizācija. Vēstniekungs, es ļoti augstu vērtēju to, ko teica prezidents Kopenhāganā. Viņš bija īstenībā vienīgais valsts vadītājs, kurš bija līmenī. Un viņš bija teica, ko tieši konkrēti Brazīlija varētu darīt. Kas attiec uz šo punktu cīņa pret klimata pārmaiņām? kā Brazīlija vēlas uh, izmantot tirnēsies politiskos instrumentus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Es šeit domāju ne tikai par uh, attiecīgām zaļām precēm, bet arī par ekvatoriālo mežu izciršanu. Vai Brazīlija vēlas uh, Eiropas Savienībā uh, sadarbība ar Eiropas Savienību arī pastiprināt instrumentus, eh, kas cīnās pret nelegālu mežu izciršanu, lai arī iestādes eh, Brazīlijā varētu tikt atbalstītas. Dažreiz eh, tiek piegādāts kokmateriāls, kas netiek iegūts likumīgā ceļā. Tas neatbilst zaļajiem kritērijiem. Tālāk par biodegvielām. Mēs zinām, ka mēs Eiropā ļoti daudz domājam par šo jautājumu. Mēs uzskatām, ka no lauksaimniecības iegūtās eh, vielas ir cieši saistītas arī ar to, ka ir jānodrošina piegādes eh, drošība. Un Eiropā īstenībā vajadzētu šeit rūpēties arī par par uh, šo degvielu bio ilgspējību. Kā jūs uh, uzskatāt uh, bioetanola eksporta jautājumu, tālāk par ģeneriskiem medicīnas līdzekļiem? Tur bija viens redzījums, ka Nīderlandē tika bloķēts, bloķētas ārstniecības viela, kas bija domāts Brazīlijai. Ko jūs grasāties darīt, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos? Vinklerkungs, lūdzu ierobežojiet sevi divās minūtēs. Un tā ir otrā reize, kad DPP e uzdod jautājumu šajās diskusijās, tāpēc es noraidu jūsu, jau... es ierobežoju jūsu jautājumu pusotras minūtes ietvaros. Priekšsēdētāj kungs, es tiešām pieturēšos pie pusotras minūtes. Es vēlējos runāt vienu minūti, bet es vēlētos izmantot burtiski pāris sekundes pateikties vēstnieku kungam par vērtīgu informāciju, ko jūs niedzāt savas ievadrunas laikā. Vēl viens divpusējs dabas jautājums, jo daudzpusējais jautājums prevalēja visu iepriekšējo kolēģu jautājumos. Eiropas Savienība uzskata, ka tirzniecības deficīts ir apmēram 11 miljardi, miljardi ar jūsu valsti. Ir arī pakalpojumu tirzniecības deficīts, bet tas ir mazāks viens miljards. Tirgus aizsardzība, iespējams, ka tas ir mazliet augstā, tā ir mazliet augstāk nekā mēs vēlētos vai sagaidītu. Uh, Jūs runājāt par to, ka Brazīlija šobrīd atver iespēju durvis un ka Brazīlijā valda pārmaiņu vēji, bet varbūt, ka šīs iespējas vajadzētu izmantot tirzniecības tarifu atcelšanai un pat pilnīgai izskaušanai, kur šīs barjeras vēl joprojām eksistē Brazīlijas tirgū. Un otrs jautājums uzsvērš arī to, ko teica priekšsēdētāja vietnieks. Uh, nedaudz pieskaršos jūsu sākotnējai runai. Ir cilvēki, kur uzskata, ka tā ir tikai laikā ierobežot iesaistīšanās brikā. Un jautājums ir arī par e, Brazīliju, Indiju un Ķīnu. Kāda ir jūsu attiecības? Paldies, un tagad uh, uh, nākamais runātājs. Vispirms es vēlētos apgalvot, ka uh, Mans eh, vecvectēvs bija eh, apvienotās karalists un Brazīlijas tirzniecības palātas priekšsēdētājs. Un es vēlējos pateikt, ka uh, manas uh, pamātes otrais vīrs bija Brazīlis. Es vēlējos pateikt, ka Brazīlijas ekonomikā notiek būtiskas pārmaiņas, un es vēlētos atgādināt Martinkungam un arī citiem, uh, ka tas ir centrāli kreisās partijas priekšsēdētājs, kurš iestājas par brīvus tirzniecības nolīgumiem. Vēlētos atgādināt kolēģiem, ka kaut arī Eiropas Savienības pārstāvniecības vadītājs Brazi Brazīlijas vēstnieks tomēr nošķir starp Brazīliju un atsevišķām dalību valstīm. Un es uzskatu, ka attiecības būtu jāveido starp dalību valstīm un Brazīliju, un nevis Eiropai un Brazīliju. Un tagad Higgins kungs no Gos divas minūtes. Paldies! Vēstnieka kungs, es uzskatu, ka ik viens tirzniecības aspekts starp Eiropas Savienību un Brazīliju tam ir jābūt godīgam, proti tam ir jābalstās uz uh, tiesiskumu un uz leģitimitāti um, zemes uh, piekritībā. Un, kad uh, Da Silva stājās amatā, viņš īstenoja zemes reformu. Bet šobrīd ir izrādījies, ka šī zemes reforma ir uh, neizdevusies, un Semterā, piemēram, uh, bezzemnieki runā par lauksaimniecības eh, iespējām. Viņi cīnās par to, lai viņiem tiktu piešķirta zeme. Pirms pāris gadiem, kad es eh, apmeklēju Reglande do Sul, Es redzēju milzīgas zemnieku saimniecības, kuras audzēja soju, cukurniedras, bet eh, bija arī, eh, bija arī ciemati, kur eh, Brazīlijas indiāņi mīra no tā, ka viņiem trūkst ēdiena. Ko Brazīlija dara šīs barības sadalīšanā? Un vēl viens jautājums - klimata jautājums, kas ir ļoti kritisks. Brazīlijā ir Amazona, Brazīlijā ir džungļi, un tas ir visas planētas izdzīvošanai nepieciešama šīs ekosistēmas uz. Eh, šīs ekosistēmas eh, paturēšana ir nepieciešama pilnīgi visai pasaulē. Ko jūs dariet, lai Eiropas Savienības uzņēmumi, kur darbojas Brazīlijā un par kuriem šobrīd ir uh, no vidas pārstāvjiem izvirzīti apsūdzības, par to, ka šie uzņēmumi neievēro vietējo cilvēku tiesības. Varbūt komisārs varētu par to mazliet pakombinēt. Pa, pa, pas... Šalts kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, vēstnieka kungs, par jūsu teikto. Varbūt vēl pāris aspekti, kas netika tik ļoti uzsvērti ja mēs runājam par reģionālo sadarbību un uh, tās ietekmi uz uh, attiec, tirsniecības attiecībām, kā jūs uh, vērtējat kopienas valūtas ieviešanu un līdz ar to Brazīlijas un citu Latīņamerikas valstu attiecībām ar Eiropas Savienību? Un otrkārt, kā īstenojas alba sadarbība, kā tā ietekmē tirzniecības attiecības, jo, protams, ka uh, Tas nozīmē, ka stiprinās reģionālais bloks, reģionālā sadarbība un kādas ir jūsu gaidas attiecībā uz Eiropas Savienību, ņemot vērā, ka šī reģionālā sadarbība noteikti ir arī jāņem vērā Eiropas Savienībai sadarbībā ar Brazīliju. Paldies! Un visbeidzot, uh, Luis Aņieš. Luis? Nē? Labi. Tad, uh, diemžēl, mums nav laiks dot vārdu komisijai. Tā ir pirmā reize. Mums būs vēl cits iespējas runāt par šo jautājumu nākotnē. Un tāpēc gribētu dot vārdu mūsu viesim. Lūdzu, vēstnieku kungs, jums ir piecas minūtes. Well, Jūs esat ļoti dāsns priekšsādātāji. Priekšsādātājs, jā, es zinu, ka tas nav daudz, bet centieties. Jā, es darīšu, kas vien ir manos spēkos bija daudz dažādi eh, jautājumu, un es centīšos uz tiem atbildēt, bet tas būs diezgan sarežģīti. Man noteikti vajadzētu vairāk laika, bet, nu, es vienmēr varu jums sniegt papildu informāciju par šiem jautājumiem. Eh, ja jūs vēlties, es jums varu to nosūtīt vēlāk par šiem jautājumiem informāciju. Tas būs papildu ieguldījums arī jūs debatēs. Runājot par BRIC - Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna. Tas ir process, kas visu laiku turpinās. Es biju klāt pirmajā BRIC sēdē, tā bija ārlietu ministru līmenī, kas notika pirms pāris gadiem, un šī sēde notika no ģenerālās asamblējas laikā. Un kopš tā brīža, tas bija pirms dažiem gadiem, tātad mēs eh, esam uh, Uh, visu laiku attīstījuši pastāvīgu dialogu un sadarbību. Vai mēs uh, jau esam organizējuši uh, sanāksmi valstu un vadītāju līmenī? Jā, un mēs turpinām mm, meklēt kopīgas intereses. Protams, ka tas netiek darīts sākot no nulles, jo mēs esam jau uh, ilgāku laiku koordinējuši mūsu politikas dažādās startautiskās struktūrās. Brazīlijai ir eh, arī vienmēr bijušas attiecības ar brīku mehānismu valstīm. Tātad šis ir process, kas visu laiku turpinās, un eh, tas ir darbs, pie kā mēs strādājam. Intereses eh, brīki ietvaros tās ir zināmas. Pirms dažām dienām tikai lasīju virkni rakstu Financial Times par eh, šo jomu, tātad tas ir tāds darbs procesā. Runājot par sadarbības jautājumiem ar Eiropas Savienību un uh, inovatīvām tehnoloģijām, te ir daudz lietas, kur mēs varam strādāt kopām. Viena no lietām, ko mēs veidojam strateģiskās partnerības ietveros, ir tieši šis te dialogs par zinātnu un tehnoloģijām. Un pirmā joma ir etanols. Es uh, varētu šo jautājumu uh, varbūt pieminēt vēlāk pēc pāris minūtēm, bet tas ir viens no produktiem, kas visu laiku ir attīstīts Brazīlijā pēdējo gadu desmitu laikā. Uh, un uh, ir pierādījies, ka tas ir veiksmīgs produkts uh, mūsu uh, pārējā uz uh, enerģijas uh, uh, citādāku izmantošanu. Es domāju, ka šeit ir neliela, neliels pārpratums par uh, mežu izciršanas jautājumu. Ja jūs raugāties uz Brazīlijas karti, tad uh, Jūs redzēsiet, diemžēl man nav kartas līdzi, bet jūs redzēsiet, ka Brazīlija ir divreiz lielāka teritorija kā Eiropas Savienība, un etanola razo, ražošanā Brazīlijā tiek īstenota no cukurniedriem, un cukurniedras tiek audzētas dienvidu austrumu daļā. Amazonu, Amazonas meži ir ziemeļdaļā un at, attālums starp uh, tropiskiem mežiem un uh, cukurnieku draudzēšanas teritorijām ir tik liels kā no Romas līdz Maskavai. Tātad uh, bioetanola uh, un etanola ražošana nav nekāda saistīta ar mežu izciršanas jautājumu. Un cukurniedrs tātad uh, ir tas, iz, tā izēviela, un kā tiek ražots etanols, un tās tiek audzētas pilnīgi citā teritorijā nekā lietus meža teritorija jeb tropisko mežu teritoriju. Par Dohas jautājumu. Es jau minēju, ka Dohas uh, sarunu kārtas uh, ir domāts kā attīstības sarunas. Tātad galvenais iemesls ir veicināt attīstības valstu attīstību. Šajā kontekstā tika uzdoti jau, specifiski jautājumi uh, par eh, paziņojumiem un par eh, tirzniecības zīmju aizsardzību. To minēja kāds eh, deputāts no Spānijas. Mēs redzam, ka kompānijas, telekomunikācija kompānijas investē Brazīlijā joprojām, un ja mēs raugāmies uz investīcijām tādā salīdzinošā veidā, tad Brazīlija ir viena no tām valstīm, kas ir saņēmusi gandrīz vislielāko daļu investīciju no visām pasaules daļām. Tātad mēs turpināsim šo attīstību, bet es neredzu šeit nekādas atšķirības, un dati paši parāda uh, faktus, ka investīcijas dažādās jomās uh, pastāvīgi ir pieaugušas pēdējos gados. Protams, uh, Ir tādi sektori, kuros saskaņā ar PTO noteikumiem, un tāda ir mūsu pozīcija visās jomās, mums ir jāņem vērā zināma sektora specifika, jo tie ir saistīti ar jebkuras valsts attīstības procesu, bet paturot to prātā, es neredzu nekādas uh, būtiskas problēmas šeit. Un uh, Protams, ja ir problēmas, tad mēs tā cenšamies ri, risināt ļoti tādā sadarbības garā. Dohas progress. Es to minēju savā runā, ka, ka mums uh, ir visu laiku bijis dialogs, mēs uh, turpinām, tika minēts ASV gadījums. Protams, ka mums ir jāpanāk visu atbalsts un nav iespējams noslēgt eh, sarunu kārtu bez mūsu ļoti būtiskajiem partneriem, jo īpaši šeit grib minēt ASV. Tātad sarunas un dialogs turpinās, un es ceru, ka šī saruna kārta drīz tiks noslēgta, jo tas nāktu par labu visai šai tirzniecības sistēmai. Tas ir vajadzīgs. Par Argentīnas jautājumu, par finanšu parādu. Uh, Man ir informācija, ka viņi ir sākuši atkal sarunas par uh, šo parādu, atsākuši sarunas, es domāju, ka uh, par to vajadzētu runāt ar Argentīnas vēstnieku. Viņiem ir šeit vēstnieks. Bet šis, šis valstis saskars ar, tā, ar šādām problēmām, un tas nav nekas neparasts. Pat Eiropā, ja jūs raugāties uz dažām jūsu valstīm Eiropā, tad redzēsiet, ka uh, tās ir eh, pārsniegušas eh, parāda attiecību pret IKP, kuru iesaka Eiropas iestādes. Tātad ir dažas valstis, kurām pat ir lielāks parāds nekā to IKP, tātad virs 100%. Un, protams, ka šajās lietās galvenais ir uzticība, un bez uzticības eh, nevarēs šeit neko risināt. Runājot par bioetanolu Tas pats jautājumu uzdevējs eh, to uzdeva. Par to es jau izteicos par soju. Ir kompromiss starp ABIOF, kas ir galvenā organizācija, lai izvairītos no mežu izciršanas sojas audzēšanas dēļ. Brazīlija ir viena no trim lielākajiem eh, sojas eksportētājiem, un mēs ļoti rūpīgi skatām šo jautājumu. Man bija liels prieks uh, redzēt pagājušā gada beigās, ka pēdējie skaitļi attiecībā uz atmežošanu, ja meža izciršanu bija vismazākie uh, pēdējos 20 gados. Tātad tas nozīmē, ka šī te cīņa, uh, ko esam īstenojuši pret mežu izcēršanu, beidzot nes augļus. Par Zviedrijas jautājumu. Es domāju, ka Zviedrija tradio, tradicionāli ir bijis viens no lielākajiem investoriem no Eiropas puses Brazīlijā. Šeit ir liels potenciāls, un es zinu, ka San Paulu ir viena no tām pilsētām, kas saņem uh, visvairāk investīcijas no Zviedrijas. Daudzi uzņēmumi investē Brazīlijā, un es uh, domāju, ka tad katreiz, kad es runāju par Brazīlijas ekonomiku, uh, es esmu ļoti tādā ērtā pozīcijā, jo mēs esam parādījuši e, lielu pretestību izturības pakāpi pret krīzi, mēs to esam pārcietuši diezgan labi un sagaidām apmēram 5% izaugsmu šogad. Tas nozīmē, ka tie instrumenti, kas esam izveidojuši, ieskaitot investīcijas, ir tādi, kas nes rezultātus. Un es tagad uh, izteikšos franciski, jo jūs uzteicāt uh, savus jautājumus franciski, runājot par meža izciršanu un klimatu pārmaiņām. Es jau paudu mūsu viedokli šajā jautājumā, tātad šeit nav nekāda saikne ar uh, cukurniedu audzēšanu. Cukurniedu audzēšana nav iemesls meža izciršanai. Un kas attiec uz mums, tad. Um, etanola ražošanas jautājums ir cieši eh, saistīts ar eh, klimata pārmaiņu apkarošanas centieniem. Dažādi pasākumi ir pierādījuši, ka šeit ir pozitīvs ietekm efekts. Es šeit runāju tagad par Brazīliju. Ir jānodala dažādās sistēmas. Uh, kā tiek ražots etanols, dažādi veidi etanola ražošanā. Mēs e, etanolu ražojam no cukurniedrēm, un cukurniedras nerada nekādu apdraudējumu, jo tur tiek izmantotas tās pašas vielas, kā etanola ražošanā citās valstīs, bet šis ražošanas veids ir e, produktīvāks. Ja mēs salīdzinātu, piemēram, etanola ražošanu uh, uz eh, cukurniedru bāzes vai tad eh, cukurniedru eh, etanola ražošanas veids ir 7, par 7% produktīvāks nekā kukurūzas izmantošana. Tātad cukurniedrs ir ļoti labs veids, kā ražot etanolu. Un tas ir arī ļoti piemērots, izmantojot klimatu pārmaiņu apkarošanu. Kā jau teicu, cukurniedru audzēšana uh, ir, uh, notiek ļoti tālu no Amazonas mežiem. To nevajadzētu sajaukt. Un tagad par nākamo jautājumu. Bija ļoti specifiska konkrēta problēma saistībā ar uh, eksportu no Indijas uz Brazīliju. Tas bija 2008. gada beigās, un tas attiecās uz vienu produktu. Ko tad mēs vēlamies? Mēs vēlamies, lai šādas problēmas neatkārtotos. Ir starptautiski noteikumi, un par, tom, par tiem ir notikusi vienošanās eh, PTO Un eh, šie te eh, ražojumi Eiropā bija tikai tranzītā. Tie nāca no Indijas un tika vēsti uz Brazīliju. Uh, bet viņi nekad pie mums nenonāca. Tas nav pieņemami, mēs uzskatām, ka starptautiskie noteikumi ir jāievēro. Uh, Un tas nekādā ziņā nav saistīts ar viltojumiem. Šeit bija runa par ģenēriskajiem produktiem, kur tirzniecība ir pilnīgi legāla. Vēstnieku kungs, lūdzu, izsakieties īsi. Man diemžēl, man ļoti žēl, bet mums ir ļoti ierobežots laiks. Bet tad pavisam īsi par um, zemes īpašumtiesību attiecībām. Jā, tur ir problēmas, mēs nevaram teikt, ka problēmu nav, bet ir viena lieta, kas jums ir jāņem vērā, analizējot Brazīlijas politiku, kā tās uztver Brazīlijas iedzīvotāji. Un pēc tā jūs uh, varat uh, uh, izvērtēt arī to, kā sabiedrība uzver, uztver prezidentu Lulu. Pēdējā gadā viņu atbalstīja 80% iedzīvotāji pēdējā viņa mandāta gadā, kas nozīmē, ka tā politika, kur viņš īsteno, kaut gan mums, protams, ir iespējas to visu uzlabot, tad tomēr šīs politikas ir izrādījušās eh, rezultatīvas, eh, un eh, sabiedrība to tā arī uztver. Un līdz ar to es domāju, ka es varu arī noslēgt savu uzstāšanos, bet, kā jau teicu, labprāt turpināšu ar jums sadarboties, sniegšu jums informāciju par jebkuriem jautājumiem, kas jūs interesē. Paldies! Tā ir pirmā reize, kad jūs uzstājaties mūsu komitejā, un es tiešām ticu, ka mums būs šādu reižu vēl daudz. Un tagad sākam koordinatoru sēdi, tā ir slēgta tipa sēde. Līdz ar to es lūdzu visus, kuri nav koordinatori vai kuriem nav jābūt šajā zālē, lūdzu atstājiet šo telpu. Pēc iespējas ātrāk, lūdzu.